Uh, think, um... Dāmas un kungi, es uh, redzu, ka mēs šajā milzīgajā uzklausīšanas zālē esam jau samērā daudz, un mums ir ieradušies arī godātie viesi, kuri <laughs> sēž attālajos perifērajos reģionos. Tātad eh, es to saku klausītājiem. Tātad, ja jūs vēlaties tikt ciešāk iekļaut mūsu sanāksmē, tad lūdzu pārsēžaties tuvāk prezidentūrai. Blevkungs un citi, nu lūdzu nākiet tuvāk. Lūdzu piedalieties, mēs jums neko sliktu nedarīsim, ja jūs nosēdīsieties intīmāk tuvāk runātājiem un deputātiem. Un tā tad. Labrīt pilnīgi visiem un sveicināti mūsu ceturtdienas priekšpusdienas sēdē iekšējā tirgus un patērētā aizsardzības komitejā. Mums ir tikai divi darba kārtības punkti. Pirmais, mēs turpināsim ārkārtīgi svarīgās diskusijas par patērētāju tiesību uh, likumdošanā iesniegtajiem grozījumiem. Patērētāja tiesības ir pašlaik visbūtiskākais likumdošanas pakotnes izskatījums. Un 10.30 mums pievienosies uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni, kurš runās par likumdošanas un darba programmu 10. un 11. gadiem. Kā jūs ziniet, šobrīd notiek struktūrāls dabas dialogs starp komisiju un parlamentu. Es pagājušajā vak es vakar tikos ar Tajānī kungu, mēs diskutējām zem četrām acīm, un Tajānī kungs pateica, ka viņš būs ļoti priecīgs iepazīstināt jūs ar savu programmu. Runājot par iekšējā tirgus darbības jautājumiem un likumdošanu, tad mēs ārkārtīgi cieši sadarbojamies ar Tajānī kungu, kurš ir atbildīgs par rūpniecību un uzņēmēju darbību komisijā. Vēl viens varbūt prieksēdētāja paziņojums. Es vēlējos jums atgādināt, ka mums ir paredzēta īpaša sēde Strasbūrā pirmdien vakarā 7.15 līdz 9.15 ir mūsu komitejas sēde, un mēs eh, tad balsosim par Eh, par ražojumu regulējumu. Es ceru, ka jūs visi varēsiet piedalīties šajā ārkārtas sēdē. Un vēlējos pateikt pilnīgi visiem, ka mūsu šās dienas sēde tiek pārraidīta tieši saistē. Es tikai vēlējos pateikt, ka varbūt tiešām izskatās, ka šeit ir maz cilvēku, bet uh, Šeit ir 800 sēd, šeit ir 800 sēdvietas, tas ir plenārsēžu zāles eh, konferenču vieta, līdz ar to šeit cilvēku tomēr ir daudz. Un tagad pārējot pie darba kārtības izskatīšanas ir vairāki jautājumi, kas mums ir jāizlēmi, kad mēs pārējām pie detalizētiem patērētāju tiesību grozījumiem. Vispirms, Eiropas komisijai referents kas ir Andrēs Švāba kungs, lūdza izvērtēt referenti iesniegtos grozījumus, un jūs esat saņēmuši šo darba dokumentu. Līdz ar to darba kārtības ku, punktā šobrīd tātad Petrī kungs no DG Justice no komisijas, jā, jūs esat tur, ļoti patīkami. Uh, Tātad es it kā apkopošu, par ko mēs diskutēsim, un tad būs sīkākas diskusijas. Vēl bez tam ir vēl viens ziņojums par eh, patērētāju līgumtiesību harmonizāciju Eiropas Savienībā, un mums būs iespējams diskutēt par panākto progresu. Par to mēs diskutēsim līdz apmēram desmitiem. Un tagad, Andrēs, referenta kungs, vai jūs vēlētos ko piebilst par, par šiem dokumentiem, vai arī pārējiem pie prezentācijām? Uh, Švābkungs izteikties nevēlās, un tagad es vēlētos sveikt šeit komisijas pārstāvis un Petrī kungu par ietekmes novērtējumu. Petrī kungs, lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es esmu ļoti priecīgs šodien uzstāties jūsu vidū. Komisijai tā ir lieliski iespēja jūs iepazīstināt un izteikt komentārus par likumdošanas priekšlikuma dokumentu, ko ir sagatavojis Švāba kungs. Tā tad jā, tiešām referenta kungs un arī jūs, priekšsēdētāja kungs, mums lūdzāt izvērtēt un izteikt komentārus par uh, tām izmaiņām, kuras ir parādījušās ziņojuma projektā, un mēģināt šobrīd eh, savā veidā atjaunināt ietekmes novērtējumu. Un šo novērtēšanu mēs balstījām uz tiem datiem un metodoloģiju, kura tika izmantota jau sākotnējā ietekmes novērtējumā. Tātad, ko komisija izdarīja? Mūsu ģenerāla direktorāts izskatīja Švāba kunga ziņojuma projektu un identificēja 11 vissvarīgākās, visbūtiskākās ierosinātās izmaiņas. Tad mēs salīdzinājām šīs izmaiņas ar tiem, ar tiem jautājumiem, kuri bija iekļauti komisijas sākotnējā ietekmes novērtējuma priekšlikumā. Šajā sākotnējā ietekmes novērtējumā mēs nācām klajā ar izmaiņām četru politikas nozara jomā. Vispirms, tātad pirmais. Pirmais, vai izmaiņas nāks par labu iekšējā tirgus darbībai? Otrais, kā šīs izmaiņas ietekmē Eiropas Savienības likumdošanu uzņēmējdarbībā. Treškārt, cik lielā mērā uzlabotos gan vispārējā, gan atsevišķā Eiropas Savienības vai dalību valstu likumdošanas kvalitāte, un ceturdā, ceturtkārt, kā tas ietekmētu patērētāju uzticamību. Ko mēs konstatējām? Raugoties uz šīm 11 visbūtiskākajām izmaiņām, tās varbūt varētu apkopot trīs tādos lielos secinājumos jeb izmaiņu kopumos. Tātad bija tādas izmaiņas, kur nolūks bija nākt klajā ar mērtiecīgāku, pilnīgāku harmoni harmonizāciju. Bija arī tādas izmaiņas, kuru galvenais nolūks bija palielināt patērētāju aizsardzības līmeni, palielināt to salīdzinot ar sākotnējo priekšnekumu. Un visbeidzot, mēs identificējām arī tādas izmaiņas, kuru nolūks ir pārskatīt priekšlikumā minētās definīcijas un priekšlikuma aptvērumu. Es varbūt sākot, sākumā pavisam īsi pieskaršos galvenajām izmaiņām, kurās runa iet par vairāk mēr, par mērtiecīgāku harmonizāciju, kas ir šī ziņojuma priekšlikuma pamatā. Tātad ziņojuma priekšlikums, kā jau jūs ziniet, ierosina veselu virkni nozaru, kuras vajadzētu, kuras nevajadzētu pakļaut pilnīgai harmonizācijai, piemēram, tā saucamās eh, pelēkie un melnie saraksti dažādiem terminiem, un eh, dalību valsts pašas varētu izveidot šādus sarakstus dalību valstu līmenī. Vēl bez tam ziņojuma priekšlikumā runa iet par noteikumiem, kur būtu piemērojami informācijai, kas ir jāpieprasa uh, līgumiem pārdošanai no attāluma. Līdz ar to vairāk netiek pieprasīts harmonizētas informācijas moments. Tātad, eh, ja pirkšanas pārdošanas līgums tiek slēgts veikalā, tad noteikumi ir citādi nekā pirkšanai pārdošanai no attāluma. Tātad, eh, pēc komisijas domām, mūsu novērtējums ir sekojošs. Tas eh, palielinātu izmaksas tiem uzņēmumiem, kuri vēlas pārdot pāri robežām, jo šiem uzņēmumiem būs jāiepazīstās ar konkrētajā dalību valstī spēkā esošajiem patērētāju līgumiem. Līdz ar to mūsu ideja bija tāda, ka uzņēmējiem tas e, būtu papildus izmaksu sloks. Runājot par garantijām un e, atpakaļmaksājumiem, tad e, šeit situācija ir nedaudz savādāk, jo pārdošanai veikalā ir noteikti informācijas prasības, bet e, pārdodot no attāluma mēs galvenokārt skatījāmies, kas varētu darboties iekšējā tirgū. Un e, harmonizācijas trūkums līgumos, kas tiek slēgti pārdošanai no attāluma, varbūt ir pat labāks un pieņemamāks, un ja mēs izveidot šādu harmonizāciju pārdošanai no attāluma, tad eh, tas nenākt par labu uzņēmumiem. Līdz ar to no iekšējā tirgus viedokļa raugoties, mēs referenta priekšlikumus uzskatām par adekvātiem. Runājot par patērētāju aizsardzību, uz to vispār ziņojums neats, neatiecās, par to netiek runāts ziņojumā bet no otras puses mēs nevaram cerēt uz patērētāju uzticamības palielināšanos pārobežu pirkumiem, jo būs dažādi noteikumi un normatīvi, ar kuriem patērētājs saskarsies. Un visbeidzot, referents nāk klajā ar atsauci un arī ar novērtēšanas mehānismu jautājumos, kuros referents ierosina minimālo harmonizāciju, piemēram, likumīgās garantijas, atpakaļmaksājumu hierarhiju un citi. Komisija savā vērtējumā uzskata, ka tas varētu radīt papildus slogu dalību valstīm, atbilstīgajām iestādēm un arī komisijai. Bet eh, patreizējā momentā ir grūti kvantitatīvi to novērtēt un izvērtēt, vai tiešām šis atbildības un eh, administratīvās nastas palielinājums būs adekvāts. Līdz ar to mēs neesam šo momentu iekļāvuši ietekmes novērtējumā. Otrkārt, kā jau es teicu, ir izmaiņas šajā ziņojuma projektā, kuras vedina uz patērētāju tiesību aizsardzības palielināšanos. Piemēram, ja nav sniegta informācija par preces atsaukšanu, ziņojumā parādās ideja par vienu gadu. Un referenta ziņojumā runa iet par interneta izsoļu, par šo noteikumu attiecināšanu arī uz izsolēm internetā. Un tomēr mēs runājam par preču iepirkuma atsaukšanas periodu, un mēs uzskatām, ka tā, tā, tā ir būtiskākā būtiskākās izmaiņas salīdzinot ar komisijas priekšlikumu. Tātad šeit tiešām mēs runājam par patērētāju aizsardzības pieaugumu. Runājot par um, naudas atmaksāšanas noteikumiem mēs esam tos izmainījuši. Piemēram, patērētāji, kuri nopērk kaut ko dārgāku par 50 eiro, viņiem netiks pieprasīts atmaksāt atpakaļ nosūtīšanas izdevumus. Tātad šeit tiešām novērtējums ir pilnīgi skaidrs. Tas nodrošinās lielāku patērētāju tiesību aizsardzību, bet tas palielinās palielinās izmaksas tiem uzņēmumiem tajās dalību valstīs, kurās patērētāja aizsardzība vēl nav tik spēcīga. Piemēram, ir tādas dalību valstis, eh, kurās noteikumi ir nedaudz savādāki, un dalību valstīs, kurās eh, viņi ir minimāli, tas eh, uzņēmumiem nodrošinās palielinātus izdevumus. Vienlaicīgi mēs varam runāt par patērētāju aizsardzību pieaugumu veselā virknē dalību valstu un tas veicinās arī patērētāju uzticamības veidošanos, palielināšanos. Tātad eh, mēs varam runāt par patērētāju tiesību uzlabošanos un salīdzināt eh, uzņēmumu izdevumu pieaugumu ar patērētāju aizsardzību, bet patiesībā tas ir politiskas dabas jautājums, kur izlems padome un parlaments. Visbeidzot, bija izmaiņas kuros runa gāja par priekšlikumā minētajām definīcijām un aptvērumu. Piemēram, referents vēlētos pārskatīt līgumu no attāluma definīciju un iekļaut šajās prasībās distances pārdošanas, distances līgumu schēmas. Un Komisija uzskata, ka šis priekšlikums, šī prasība, piemēram, ko tad nozīmē distances līguma? Tikpat labi šāds līgums var tikt noslēgts telefoniski, kad klients pazvana un pērk kaut ko vienojoties pa telefonu. Tātad mēs uzskatām, ka ziņojuma priekšlikumā netiek, šajā priekšlikumā netiek nodrošināta tāda pati patērētāja aizsardzība kā komisijas sākotnējā priekšlikumā, un e, tas nekādā gadījumā neaiztaisīs tā saucamās likumdošanas plaisas, kuras šobrīd vēl ir sastopams distants līgumos, kā tas ir atrunāts patreizajā direktīvā. No otras puses, protams, Ir taisnība, ka jau iepriekš diskusijās mēs esam konstatējuši arī ar padomu, ka ir zinām trūkumi komisijas sākotnējā priekšlikumā. Tātad runājot par visu šo 11 ierosināto grozījumu kopsumu un to sekām. Tātad saskaitot kopā visus plusus un mīnusus, varētu to definēt tādajādi, ka referents eh, ierosina patērētāju aizsardzības pieaugumu veselā virknē nozāru punktu. Un otras puses, kā jau es teicu, runa iet par minimālās harmonizācijas ieviešanu veselā virknē nozaru. Un ir arī tādas jomas, kurās patērētāja aizsardzība joprojām būs samērā sadrumstalota. Runājot par tātad mērtiecīgākas harmonizācijas piemērošanu, tad eh, nedz uzņēmēji, nedz patērētāji varbūt neiegūtu tik daudz, kā tas bija atrunāts sākotnējā komisijas priekšlikumā. Un tomēr šobrīd eh, ir, mums ir jāiz vērtē mērtiecīgākas harmonizācijas un patērētāju aizsardzības jomas, bet eh, tā saucamie distances līgumi un eh, citi distances pārdošanas gadījumi. Mēs uzskatām, ka iekšējā tirgus funkcija uzlabotos, ja būtu piemēroti eh, ziņojumā pieminētie momenti salīdzinot ar patreizējo situāciju. Priekšsēdētājs, paldies, ka jūs iepazīstinājāt mūs ar šo salīdzinājumu. Veids, kādā jūs analizējāt ziņojumu priekšlikumu, mums eh, tiešām palīdzēs. Un eh, tiešām mēs to varētu ierosināt komisijai piemērot nākotnē. Tagad varbūt rīkosimies sekojoši. Uzklausīsim ēnu referentu teikto, ja viņi vēlas to izteikt, un pēc tam runāsim par grozījumiem. Vispirms vēlētos dot vārdu Švāba kungam, kāda būtu komentāri par viņu iesniegtajiem grozījumiem, un pēc tam visi ēnu referenti, ja vēlēsies izteikties par to, ko komisija tikko vērtēja. Vispirms Andrēs Švāb. Ja, danka, Paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi! Es, protams, esmu jums ļoti pateicīgs, tāpat kā priekšsēdētājs, ka komisija arī pielika savu artavu, eh, lai izvērtētu un salīdzinātu komisijas un eh, mūsu priekšlikumus eh, un to ietek, sakmu novērtējumu. Protams, mēs uzskatām, ka komisijas projekts ir jāmaina atsevišķos momentos. Un es domāju, ka bija ļoti liederīgi, ka komisija bija konstruktīva un bija gatava pievērsties padziļināti šim te jautājumam. Esmu arī pateicīgs komisijai par to, eh, ka tā eh, ir vienādās domās tāpat kā es un daudzi kolēģi, eh, ka iekšējā tirgus direktīvas savu iedarbību var. Uh, panākt, eh, neatņemot dalību valstīm elastīgas reakcijas iespējas. Eh, protams, ir arī vietas, eh, kas no parlamenta viedokļa bija nepieciešams izmainīt, lai palielinātu patērētāju aizsardzības līmeni. No otras puses, protams, ka arī ir jābūt tātad eh, līgumu sistēmām, organizētajām izplatīšanas eh, sistēmām, runājot par distances līgumiem. Eh, tātad te bija nepieciešamas izmaiņas, kā jau to pieminēja arī komisija, kuras tomēr mazliet samazina paaugstinātu patērētāju aizsardzību līmeni. Es domāju, ka jebkurā gadījumā e, kompromisa ceļš varētu būt gluži veiksmīgs, ja mēs tagad mēģināsim izmantot e, jo ziņojumu un grozījumus, atrast galīgo variantu. Paldies! Thank you very much. Now, uh, do the other shadows wish to comment on that, Mrs. Gephardt? Paldies. Vai kāds vēlas komentēt? no koreferentiem Gepau kundzes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es gribētu atvainot eh, tos kolēģus, kuri nav ieradušies, jo mēs ar Koilies kungu esam tikai divatā. Mēs eh, vakar eh, atgriezāmies no Budapeštas grupas sēdes, lai šeit piedalītos, bet pārējie kolēģi palika Budapeštā grupas sēdē. Tāpēc arī mūsu grupa šoreiz izņēmuma kārtā ir ļoti trūcīgi pārstāvēta. Tad vēl. Es gribētu piemin, pateikties par to, ka Eiropas komisija ir tik padziļināti pievērsusies ziņojumam, izvērtējot referenta priekšlikumus. Mums ir svarīgas eh, komisijas domas. Tomēr es mazliet arī vienlaicīgi brīnos par mm, darba stilu. Tas līdz šim vēl tā nav īsti bijis. Komisija saka, ka tā ir bijusi parlamenta vēlme, bet es kā savas grupas koordinātore nevaru atcerēties, ka mēs kaut kādā veidā būtu lūguši komisiju sagatavot seku novērtēšanu saistībā ar parlamentāriešu ziņojumu. Un man liekas, tas nu, ir kājām gaisā šī situācija. Otrakārt, manuprāt, problemātisks moments ir tas, kur ir nepieciešama, uh, vairāk, uh, nepieciešams vairāk skaidrības, un mums būtu jāuzmanās nepazaudēt šo te pavadienu. Uh, te ir tā tad. Uh, salīdzinot komisijas un parlamenta referenta priekšlikumu, e, mēs nerunājam par šo te priekšlikumu salīdzināšanu, bet gan par patērētāju tiesību aktuālo situāciju. Tātad aktuālās patērētāju tiesības un e, komisijas priekšlikumi, kas būtībā koligē, kolidē. kolidē E, tāpēc mēs nedrīkstam izšļukāt atkārtotos līmeņus un zaudēt orientāciju. Un tāpēc, ja jau mēs e, kaut ko salīdzinām, tad tas nebūtu komisijas priekšlikuma un referenta priekšlikuma salīdzinājums, bet mums ir jāizvērtē, kāds ir šodienas patērētāju tiesības Eiropas Savienībā un kas izmainīsies, ja mēs pieņemsim tos lēmumus, kurus iesaka referents. Mums ir ļoti jāuzmainās šajā kontekstā. Bet, protams, es gribu teikt, ka um, mēs jau ne, um, negribam uzdot komisijai sagatavot jaunu dokumentu, um, jo es zinu, ka tas beigās arī tik briesmīgi briesmīgi daudz neko nedos. Vēl es gribētu pieminēt to, ka starpinstitūciju sadarbības procesā parlaments padome komisija. Protams, ka iniciatīvas tiesības ir Eiropas komisijai, bet parlaments un padome ir likumdevēji, un tā tas arī būs. Par, par saturu es tagad nevaru izteikties, es dokumentu ieraudzīju tikai šorīt uz sava galda, tāpēc arī nevaru izteikties, ja man reāli nebija laika angļu valodā iesniegto tekstu izstudēt visās detaļās. Un e, es gribēju teikt komisijai, e, ja nu komisijai iesniedz tekstu, mums vajadzētu arī paskaidrojumi, ko nozīmē tie krustiņi un mīnusiņi un atturēšanās. Es centos dokumentos atrast izskaidrojumu, bet nekur neko neatradu. E, tāpēc arī man trūkst būtiskā elementa, kas ir vajadzīgs, lai novērtētu komisijas dokumentu. Paldies! Uh, Paldies. Es atceros, ka jūlijā tika apspriest šis jautājums, un es rakstīju eh, vēstuli Redingas kundzei, bet tātad mēs zinām, ja pats kundz nostāja Rošvārkungs, lūdzu. Merci, Monsieur le Président. Là, nous avons finalement une discussion sur la... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs tagad e, diskutējam par diskusiju un metodiku. Man liekas, ka ar šo direktīvu, e, tā, tā direktīva ir tā kā damokla zobens pār mūsu galvām, jo katreiz iznāk tā, ka mēs e, e diskutējam par tu, nākotnes lietām vai pakārtotām lietām. Īsi sakot, es domāju, tas ir interesants darbs, un tāpēc arī arī liederīgs. Un, protams, tāpēc arī ir šī te sadarbība vai arī pingpongs, par ko nevajadzētu sūdzēties, jo jūs priekšsēdētāju kungs teicāt, ka uh, lietas risinās jau vairākus mēnešus šādā stilā. Uh, protams, ka komisijai arī ir sava pozīcija mm, šajā te kontekstā, un, protams, ka es negribu apšaubīt ierēģņu ieguldījumu. Uh, Galu galā oneciatīvai ir iniciatīvas tiesības, kuras viņa izmanto. Tagad tiek analizēti grozījumi, e, vai tie arī ir referenta grozījumi, vai, vai e, tie var būt arī vēl citu personu iesniegtie grozījumi. E, bet atcerēsimies, ka komisijai arī ir savas intereses, un tāpēc arī var rasties kārdinājums. nu, piemēram, tad salikt mazāk mīnusiņus un vairāk plusiņus. Nu, un treškārt, es arī, diemžēl, šo tekstu saņēmu tikai e, neilgi pirms sēdes, un tāpēc pat labāk mm, nevaru iedziļināties e, detaļās un runāt tikai par vispārējiem jautājumiem, tā kā detalizētais izvērtējums mums būs vēlāk transferabilities. I think, do you want to comment on this? Vēl uh, kāds grib komentēt? Δεν θα ήμουν ειλικρινής αν έλεγα ότι μπορώ να σχολιάσω αυτό το έγγραφο το οποίο δεν έχω διαβάσει. Από τα... Paldies, priekšstādātāji kungs, es neesmu to lasījis un nevaru komentēt šo dokumentu, bet no tā, ko es esmu dzirdējis, var secināt, ka ir tiek salīdzināta esošo tiesība aizsardzība un izmaiņas, eh, kādas tās būs pēc grozījumiem. Es domāju, tas būtu jāņem vērā skatot grozījumus. Eh, jā, komisija ir noskaidri noteikusi, kurās jautājumos patērētāja aizsardzība tiks veicināta. Vai kāds grib komentēt komisijas darbu, vai arī mēs varam pāriet uz grozījumiem? Vai es gribētu runāt par komisijas dokumentu vai vispārīgi? Tā tad es eh, pateicos kolēģim par ieguldījumu un arī komisijai par eh, šo darbu, kurš būs eh, liederīgs tālākajā diskusijā ar referentu un koreferentu piedalīšanos. Tagad es gribētu dot vārdu Švāba kungam, lai viņš varētu iesākt diskusiju. Es domāju, ka juridiskā komiteja arī sagatavojas kādu dokumentu, bet to mēs eh, šodien neapskatīsim sīkāk, bet būtu liederīgi, ja jūs eh, varētu informēt mūs par eh, procesa gaitu, un tad mēs arī dzirdēsim koreferentus un runāsim par jautājumiem, pie kuriem ir jāstrādā pirms uh, mēs varam nonākt līdz balsošanai. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Varbūt eh, es varētu sākt ar profesora Hauera un profesora Raiha studiju pētījumu, eh, kuru eh, kolēģei Valises kundzei sagatavojat juridiskās komitejas uzdevumā. Viņa, diemžēl, šodien nevar piedalīties. Savā ziņā es esmu vienisprātis ar Gebhārdes kundzi, ka izvērtējums vai, bija nepieciešams ne tikai tam, par ko mēs konsultējamies un ko iesaka komisija, bet gan ir nepieciešams izvērtēt šodienas eh, tiesību stāvokli. Tomēr es domāju, ka minētais pētījums daļēji arī aptver šīs te jomas, lai gan būtu bijis iespējams darīt vēl vairāk. Uh, Profesora Haulena Reiha eh, sagatavotais pētījums eh, Valisas kundzei un juridiskai komitejai ir eh, raksturīgs ar to, ka to varēja sagatavot ļoti ātri un komitejas interesēs. Tātad bija tikai pāris dienas nepieciešamas, lai uzdotu pētījumu veikt augstas klases speciālistiem un arī mūsu komiteja varētu no tā mācīties e, kas e, būtiski atviegloja e, juridiskās komitejas referentes darbu. Tā tad bija ļoti interesanta diskusija par EKT darbu. Profesors Hauls eh, sagatavoja materiālus par to, eh, kur tika pieminēts arī Gizbrehta gadījums, eh, kas droši vien spēlēs savu lomu arī grozījumos un kompromisos. Katrā gadījumā no 19, 20 un 21 punkta mums izdevās radīt pārskatu nevis ar mīnusiņiem un plusiņiem, Gebhardes kundze, bet ar minimālo maksimālo vērtējumu profesori mēģināja arī rast skaidrību, kas arī varētu palīdzēt mums mūsu situācijā. Arī viņi salīdzināja Valisas kundzes un manu uh, likumu, kur mēs uh, tātad bija runa par saskaņošanu un minimālo saskaņošanu. Diemžēl ēnu referentu pozīcija tur neatspoguļos, bet jebkurā gadījumā es gribētu uh, norādīt uz to, ka šī gadījumā uh, tika ieteikta jauktā pieeja attiecībā uz ziņojuma projektu jau no paša sākuma un tāpēc e, pirmo reizi izvērtējot 1600 grozījumus angļu valodā, jo vācu teksts bija gatavs tikai šonedēļ, es nepagūvu pārbaudīt tā pareizību. Diemžēl e, kļūdas gadās vienmēr, katrā ziņā es izstudēju grozījumus angļu valodā, un es domāju, ka mēs būtiski, būtībā ieņemam vienu, pārstāvam vienu līniju, un tas attiecas uz visām grupām. Tātad abām komitejām ir pamats kopīgai pozīcijai. Es gribētu norādīt piektā panta sakarā uz vienu punktu. Šodien sekretariāta pārstāvis Štrigits Huns, gan laikam, diemžēl nevar piedalīties. Tātad par piekto pāntu te ir visvairāk grozījumu. Profesora Raiha pētījumā šajā sakarā ir teikts, ka uh, ja, mums, ja mēs izslēgtu e, vairākus e, pakalpojumus, kas e, saistītos ar veselību un drošību, pakalpojumu sniedzēju vai preču veselību vai drošību, tad mēs varētu atsaukties uz in obligātās informācijas sniegšanas klauzulu. Bet kopumā nezaudēt galveno līniju Un tā tad otrās, trešās nodaļas apvienošana nozīmētu progresu kopējam tirgum un būtībā nāktu par labu arī patērētājiem. Tātad par abiem pētījumiem tas ir arī tas, ko es gribēju pateikt. Eh, vēl es gribēju pieminēt tātad eh, sarunu par eh, ar ēnu referentiem, lai visi kolēģi būtu vienlīdz labi informēti un otrkārt pa tāla, runātu par tālāko gaitu. Ēnu referenti, mēs kopā ar ēnu referentiem pirmoreiz tikāmies pirms divām nedēļām. Toreiz, diemžēl, diskusija par kolēģi kompromisu iespējām definīciju jomā iekš otrajā pantā nebija iespējama, jo diemžēl nebija vēl gatavi tulkojumi. Lai gan lielākā daļa grozījumu bija iesniegti angļu valodā, tomēr mēs vienojāmies par to runā, to izskatīt vēlāk. Eh, vēl mēs vienojāmies par to, ka 23. novembrī, tātad nākamajā otrdienā Strasbūrā varētu satikties, lai sāktu ar ceturto nodaļu, kur ir ļoti daudz grozījumu, eh, kur ir jāizvērtē viņu eh, kompromisu iespējas grupas, as, grupu asistenti pirmoreiz satikās un sagatavoja savus materiālus, Tā kā es domāju, ka mēs varēsim kompromisus sasniegt, eh, lai gan, protams, kā deputāti un ēnu referentiem būs pēdējais vārds. Tātad vislielākās problēmas 4. nodaļa 26. pants eh, par tiesiskajiem līdzekļiem un 28. pants eh, par pierādījuma pienākumu un citām lietām. 22. pants piegādes. Mm, Tātad šie te līgumi un citi jautājumi, kas ir ceturtajā daļā, e, tur nemaz nav tik daudz grozījumu. Un tie, kuri ir iesniegti, ar tiem e, principā, tos principā var arī savietot. Tātad te mums ir 22. pants par termiņa pagarināšanu e, neprecīzas piegādes gadījumā vai sliktas preces piegādes gadījumā. Un vai nu tad atstāt eh, minimālo saskaņošanu, vai arī teikt, ka atmetam šo te punktu un paliek pilnīgā saskaņošana. Eh, protams, ka tagad es nevaru runāt par visiem jautājumiem, tomēr mēs redzam daudz, kas ir iespējams, bet tomēr ir arī daudz punktu, vai mēs varam pasniegt, sasniegt pilnīgo harmonizāciju eh, vai nē. Un cik tālu mēs atstājam dalību valstu lēmēju iespēju iespēju. Un tad vēlreiz 26. pants - hierarhija, te mums ir problēmas, lai gan ieskicējas arī kompromisa iespējas. E, te ir jautājums, vai e, dalība valstis e, saglabā tiesisko, hier, tiesisko līdzekļu izmantošanas hierarhiju, vai arī mēs to likvidējam. Es domāju, ka mums ir jāskatās uz šodienas tiesisko situāciju, un tad mēs varētu izmantot minimālās saskaņošanas tiesības, atstājot visas tiesības dalību valstīm un saņemot komitejas vairākumu. Un visbeidzot, 28. pants. E, te nu mums ir ļoti e, plašs tēmu spektrs. Tas saistās ne tikai ar to, ka dalībvalstu likumdošanas akti saistībā ar garantijām ir ļoti daudzveidīgi ja mēs e, izmantojam, pārstāvām tos e, viedokļus, kuri ir par pilnīgu harmonizāciju, tad būtu e, trīs, gadī, trīs gadu garantija un gada pierādījuma tiesības, tiesība apgrozījums. Es domāju, ka varbūt labāk ceļš būtu pilnīga saskaņošana. Jebkurā gadījumā, tā kā mēs negribam samazināt patērētāju aizsardzības e, līmeni nevienā no galību valstīm, e, pilnīgas harmonizācijas gadījumā Somijā un citās valstīs līmenis samazinātos. E, Vācijā nebūtu tā problēma, jo Vācijā celtniecības pakalpojumiem ir piecu gadu garantija, un no ceturtā panta tiek šī tēma jau izņemta pieņemta un 28. Eh, nebūtu ietverta. Tomēr direktīvā, protams, vēl ir jautājums tā tad pieņemt lēmumu starp minimālo saskaņošanu un patērētāju aizsardzības līmeņa pacelšanu. Man liekas, ka varbūt atstājam visu pašreizējā līmenī, tomēr 23. novembrī tiekoties ar ēnu referentiem, mēs to vēl izvērtēsim. Notikuma attīstība padomē, es ceru, ka padomē padoma par to vēl izteiksies. Liekas, ka šī notikuma attīstība ir pozitīva. Un 23. novembrī 9. mēs satikamies nākamo reizi pēc tam 1. un 7. decembrī. Uh, e, mazliet sāpīgs ir viens punkts. Mēs bijām paredzējuši 24. novembra pēcpusdienā varbūt vēlreiz satikties. Un, uh, Es domāju, ka mums ir vajadzīgs laiks, lai saskaņotu viedokļus, tomēr komitejas sekretariāts lūdza atbrīvot šo te laiku, lai beidzot uh, sāktu konsultācijas par uh, atsevišķā tirgus jautājumiem. Un tad man radās tāda liela delām, dilēma, jo nu, svarīgs ir viens un svarīgs ir otrs, un direktīvas sagatavošanai arī ir vajadzīgs laiks. Eh, tāpēc arī es domāju, domāju, ko domātu kolēģi, ja to 24. pēcpusdienu pārlikt uz 23. E, pēcpusdienu. Un tik tālu priekšsēdētāja kungs no manas puses un gaidīšu jūs viedokļus. Paldies! Okay. Well, that... Varbūt mums vajadzētu apskatīt detalizētu grafiku. Mēs saprotam, uh, ka tas būtu vajadzīgs. Nu, un par ziņojumiem jūs 19. līdz 23. lapusē redzat tabulas, kas ir liederīgas, un tur var redzēt, kādas ir atšķirības starp mūsu ziņojumu un juridiskās komitejas ziņojumu. Uh, Tāpat būtu interesanti arī redzēt, dzirdēt eh, ko referentu komentārus, noskaidrot, kādi ir grūtākie jautājumi. Bet eh, tā ir man kā priekšsēdētāja perspektīva, mēģinot eh, sekot diskusijām. Tātad tagad runās visi koreferenti un pēc tam būs diskusija tātad Gebhards kundze, pēc tam Rošfor kungs tad Bīlenkungs ir te. Es domāju, tagad runās tie koreferenti, kas ir klāt, un pēc tam visi pārējie, kam būs komentāri, lūdzu. Jā, tā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es e, nerunāšu par zaļajiem, tāpat kā Rošvarkungs. E, jebkurā gadījumā es gribētu atgādināt, ka Turninenes kundze jau no paša sākuma teica, ka viņa nevar ierasties šodien sakarā ar nozīmīga sanāk, pasākumu mājās. Es nerunāšu par pētījumiem un tā tālāk un tā joprojām, bet es gribētu pievērsties tam, ko pieminēja Rošfora kungs. Ir beidzot laiks pienākt pienevērsties saturam un nerunāt garām un apkārt, kas mums neko nedos. Ja mēs gribam ievērot uh, grafiku, uh, un tas ir ļoti cieši, tad mums ir nepieciešams ķerties pie satura. Uh, tāpēc es nerunāšu par pētījumiem, bet gan izklāstīšu mūsu grupas viedokli un grozījumiem, lai jūs saprastu, kas un kāpēc. E, pirmkārt, jau no paša sākuma bija skaidrs, ka mēs negribam pilnīgo saskaņošanu, kā to iesaka komisija. Mēs vēlamies jaukto pieeju Tomēr ceturtajam pantam mēs iesniedzām grozījumu kā diskusijas pamatu, un uh, kopumā visi mūsu grozījumi ir plānoti minimālai saskaņošanai, lai parādītu minimālās tiesības, kuras būtu jābauda Eiropas iedzīvotājiem. Eh, tādējādi arī ir labāk novērtēt mūsu virzību. Arī mūsu grupā padziļināti šīs tēmas vēl ir jāizdiskutē, eh, domājot par pilnīgo saskaņošanu. Un, protams, tas nav tik plaši, kā vēlas komiteja vai arī kā iesaka Švāba kungs savas grupas vārdā. Uh, Mums, eh, sociāldemokrātiem un demokrātiem, ir svarīgas patērētāju tiesības, kā tās tiek attēlotas šajā direktīvā. Un pirmais punkts ir patērētāju tiesību aizsardzības direktīva. Ja šī direktīva tā sauc, tad tajā ir jābūt runai par patērētāju aizsardzību un nevis iekšējo tirgu, jo citādi būtu jāmaina tās nosaukums pirmkārt tā tad Tas nozīmē, ka mēs nevaram mēģināt uh, muļķot mūsu pilsot, pilsoņu stāstot, ka strādājam pie patērētāju tiesību aizsardzības direktīvas, kas tāda nav. Mūsu grozījumi Ar tiem mēs gribam eh, paplašināt eh, patērētājiem draudzīgo tiesību klāstu, kas dalību valstīs ir pieejami. Protams, ka pilnīga harmonizācija nevar notikt 24 eh, stundu laikā, bet tikai soli pa solim. Būtībā parlaments pēdējos gadu desmitos arī vienmēr ir ievē, vēlējies sasniegt šo te mērķi soli pa solim. Eh, esmu saņēmusi iesniegumus arī no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un eh, Viņi arī saka, ka viņiem ir svarīgi, uh, lai viņiem nebūtu, lai viņi nebūtu konfrontēti ar absolūti jaunām tiesībām, jo tas viņiem būtu ļoti sarežģīti un grūti. Tātad mums ir svarīgi ne tikai patērētāji, bet arī mazie un vidējie uzņēmumi, lai viņiem saglabātos pamatvērtības un pamatlikumdošanas akti, nevis viss momentā tiktu apgriezt kā ar kājām gaisām. Par nodaļām. Pirmā nodaļa. Šajā nodaļā mēs kā grupa varētu visdrīzāk iedomāties pilnīgo saskaņošanu. Mēs domājam, ka patiešām definīcijām ir jābūt visur vienādām. Tā tad eh, viss gan, gan tirgotājs, gan prece, gan patērētājs. Eh, tā, Pirmkārt, tādējādi būtu precīza defer, eh, definīcija un pastāvētu tiesiskā skaidrība, ties, ties, tiesiskā paļāvība. Eh, pētījums arī parādīja, ka eh, dalību valstis nav spiestas pilnīgā saskaņošanā to pil, pārņemt pilnīgi, bet tomēr tas būtu ļoti labi, ja tā būtu, un to mēs mēģinājām izteikt ar saviem priekšlikumiem. Uh, Otrais priekšlikums, kas ir ļoti svarīgs, e, mēs e, iebilstam pret e, Eiropas komisijas priekšlikumam sakarā ar to, ka tur netiek runāts ne par jaunām tehnoloģijām, ne par digitāliem produktiem. Tas nozīmē, ka netiek domāts par to, ka tirgū parādās jauni produkti, un mēs palaižam garām iespēju pievērsties jomai, kur dalību valstīs vēl ir ļoti uh, maz regulējuma. Uh, Te būtu bijusi īstā iespēja vienoties par kopīgu likumdošanu, kas visās dalību valstīs tiek piemērota vienādi, jo tur jau mēs nesagrautu pastāvošo sistēmu. Jebkurā gadījumā Eiropas komisija šo iespēju neizmantoja, tāpēc arī mēs gribam mēģināt mm, šo tēmu atdzīvināt. Un, protams, ka te arī ietilpst visas definīcijas, preču definīcija, uh, Eh, kurā mēs vēlamies iekļaut arī digitālos produktus, lai, piemēram, eh, programmatūras tirzniecība arī tik pakļautos šai te direktīvai un pirkuma tiesības piemērošanas joma tiktu tādā veidā arī atvērta un paplašināta. Piemēram, es pati, es eh, nopērku internetā programmu eh, pie vācu uzņēmēja, man tā liekas, ka tas ir vācu uzņēmējs, bet tad izrādās, ka nav gan, eh, lai gan, un ka man ir jāmaksā pārskaitījuma komisija jo izrādās, ka otra līgumslēdzēja puse atrādās Lielbritānijā, ko no interneta es nevarēju redzēt. Par ceturto pantu jau tika runāts. Eh, tagad otrais pants informācija. Mēs esam skeptiski par otrās un trešās nodaļas apvienošanu, jo mūsuprāt eh, tā tad eh, otrai nodaļai vajadzētu attiekties ne tikai uz distances līgumiem un tādai daļai, bet, bet uz visām tēmām. Es domāju, ka Mums nevajadzētu izlaust daļas patērētāju tiesības, apvienojot divus, otro un trešo nodaļu. Piektais pāns mēs esam par to, lai pēc iespējas drīzāk eh, mēs veidotu, eh, kopīgi veidotu obligāto informācijas sistēmu, eh, Protams, ka mm, tajā pašā laikā mēs negribam atņemt eh, dalību valstīm elastīgu reaģēšanas iespēju par katrai dalību valstī īpašām tēmām. Tas nozīmē, ka te vajadzētu jaukto pieeju. Un eh, to eh, es arī esmu mēģinājusi grozījumā izteikt. Atsa atsaukuma procedūra. Mēs gribam, lai situācija šajās nodaļās uzlabotos. Jo nevar jau būt tā, ka tiek uh, runāts uh, tikai par uh, atsaukuma tiesībām, bet ir jau svarīga atsaukuma procedūras saturs, termiņi, izmaksas Viss, kas ar to ir saistīts, tam ir jāparādās. Mēs nevaram šo tēmu atstāt tādu samudžinātu un nepārskatāmu. Un, protams, arī sūdzības iesniegšana, kolektīvā sūdzība, kas, kas viss var, var parādīties. Protams, ka pietā, pie, pie, pierādījuma pienākumi, e, sak, pierādīšanas pienākumam ir jāsaglabājas kā tas arī Vācijā tiek praktizēts. Trešā nodaļa - informācija un atsaukums distances līgumā un ārpus uzņēmuma telpām slēgtos līgumu gadījumos. Te tiek regulēti daudzi jautājumi. Mēs domājām, kā sevi vislabāk pārstāvēt. Mēs iesniedzām grozījumus balstoties uz minimālo saskaņošanas principu. Uh, bet eh, tālākā darba procedūra vēl ir jāpārdomā. Es eh, esmu it īpaši noraizējusies par to, eh, ka ir daudzi gadījumi, kad netiek, nav skaidrs, eh, kādas būs pilnīgas saskaņošanas sekas, jo būtībā šeit notiek it kā ielaušanās dalību valstu līgumtiesībās, un man nav ne jausmas, kādas varētu būt sekas visās 27 dalību valstīs, jo es pat īsti nesaprotu, kas no tā iznāktu Vācijā. Un tāpēc šajā jautājumā es esmu ļoti uzmanīga un atturīga. Īsumā tad vēl ceturtais, e, tātad patērētāju tiesības, pirkuma līgumi. E, šeit nevar būt nerunas par pilnīgu saskaņošanu no mūsu viedokļa. E, privātiesības dalība, katrā dalību valstī ir ārkārtīgi atšķirīgas un ātri viņas nav iespējams saskaņot. Tas nav reāli. Mums ir svarīgi tāda brīvas, maksājuma līdzekļa brīvas izvēles tiesības, eh, neradot papildus izmaksas, eh, kā arī atmaksas atlīdzinājuma veids, ko var izvēlēties patērētājs. Te būtu jāpiestrādā. Piektā nodaļa, cik tālu tā ir mūsu kompetence, patērētāju tiesības un līguma klauzulas, tātad eh, te pilnīga saskaņošana ir izslēgta, bet man liekas, ka kopumā strīdu par to nebūs, jo arī citi par šo punktu, mūsu komitejas darbinieki par šo punktu pārstāv tādu pašu viedokli. Un eh, tad eh, vispārējiem. Vispārējais regulējums mēs nevaram akceptēt komitoloģijas Mēs nevaram, negribam otro, trešo uh, pielikumu atstāt tikai komisijas rokās, dodot tā, tikai tai iespējas mainīt, jo te ir pārāk svarīgas patērētāju tiesības uz spēles, un es negribētu, ka uh, Eiropas parlaments tiek, tiek atstāts ārpus spēles, pieņemot lēmumus. Tas bija tāds pirmais pārskats par mūsu 120 grozījumiem. Protams, ka vēl ir arī citi no manas grupas viedokļi, bet līnija pamatā ir tāda, kā es attēloju, un noslēgumā kopsavilkums. Mēs rēķināmies ar to, ka minimālās saskaņošanas pieeja tāpat kā līdz šim ir arī pareizā pieeja. Tas ir ne tikai tāpēc, ka dalību valstīs ir ļoti dažādas eh, patērētāju aizsardzības eh, tra eh, tradīcijas un regulējums. Un otrkārt, protams, ka mums ir jāievēro mazo vidējo uzņēmumu tiesības, kuri nevar strādāt e, apstākļos, kad pēkšņi e, uz viņiem attiecīgā likumdošana tiek e, sa aps absolūti sagrozīta, jo viņiem būtu ļoti grūti lielā ātrumā pieskaņoties. Protams, ka lielie uzņēmumi būtu ļoti laimīgi par pilnīgo saskaņošanu, jo viņiem būtu vieglāk darboties Eiropas Savienībā. Tā ir otra pozīcija. Paldies! Uh, well, thank you very much. Paldies! Paldies Gephards kundzei un paldies, ka jūs tik skaidri izskaidrojat veselu virkni jautājumu. Un eh, jā, mums, protams, ir jāsako līdz tam, ko juridisko lietu komiteja ir ieteikusi. Te Jānikungs ierodas pēc pusstundas. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs eh, tiešām uzklausītu visu grupu viedokli, tāpēc es vēlējos pateikt, ka ja ēnu referenti e, runās tik ilgi kā Gebhardas kundze, tad neatliks laika pārējiem runātājiem. Tā tad ēnu referenti lūdzu, Rošfor kungs, bet runājiet lūdzu īsi. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es e, mēģināšu runāt pēc iespējas lakoniskāk. Vēlējos sākt ar to, ka komentēšu profesoru sagatavoto ziņojumu. Tātad tā ir 19. līdz 21. lapas pusē nopublicētā salīdzinošā tabula. Šajā salīdzinošajā tabulā ir ārkārtīgi koncentrēti faktiski visi tie dati, kas mums ir nepieciešami tālāk lēmumu pieņemšanā jo visu laiku jau mēs runājam par vienu un to pašu jautājumu - minimālā vai maksimālā harmonizācija. Un eh, lasot profesoru ziņojumu, ir pilnīgi skaidrs, ka Vallis skundze iestājās par minimālo harmonizāciju un Švāba kungs iestājas vairāk vai mazāk par maksimālo harmonizāciju, un es, es esmu par vīdu. Uh, Jāsaka, ka vairāk es it kā sliecos uz Volis skundzes teiktajām idejām, un kaut arī viņa iestājas par samazinātu maksimālās harmonizācijas aptvērumu, tātad piemērošanu nozarēm, tomēr. Uh, Protams, ka droši vien mums gala beigās būs jaukta veida harmonizācija, bet vai tas vispār ir iespējams? Un gala beigās mums būs jāizvēlās. Iespējams, ka būs maksimālā harmonizācija. Varbūt, ka maksimālai harmonizācijai arī ir vairāk priekšnoteikumu labumu. Un tomēr, vai tā būtu minimālā vai maksimālā markon, m, harmonizācija, mums ir jātīst iekšējais tirgus un pēc iespējas vairāk jāaizsargā patērētāja tiesības. Taču mums ir jābūt skaidram vienam jautājumam. Mēs eh, nekādā veidā nevaram apcirpt un apgriezt ekonomisko dinamiku tikai un vienīgi aizsargājot patērētāja tiesības. Runāsim par manu valsti. Francijā lielā mērā ir darbojās abi principi. Tā tad ir ārkārtīgi augsta līmeņa patērētāja aizsardzība, bet ir ļoti augsta arī ekonomiskā dinamika. Un eh, dažkārt mūsu kaimiņu valstis mūs apsūdz, ka mēs pārāk daudz aizsargājam patērētāja tiesības. Un vēl šo, tātad šajā, te, šajā rīta sēdē es vēlētos pateikt, ka Francija ir piemērs. Mēs rādām citiem piemēru, ka patērētāja aizsardzības pat ekonomiskās krīzes aizsardzībā var tikt aizsargāts pietiekami labi, vienlaicīgi nodrošinot adekvātu ekonomikas attīstību. Tātad jā, ir jānodrošina patērētāja aizsardzība. Runājot par ekonomiku, kas šobrīd mēģina attīstīties un, piemēram, ja patērētājiem ir iespējams nopirkt ārkārtīgi daudz ražojumu, uh, par lētu cenu, bet aizsardzības pietiekamas nav, tātad jebkurā gadījumā mums būs jāizvēlās. Mēs eh, šādu situāciju redzam jau, piemēram, internetu maksājumu jomā un arī e-patērētāju e, -patērētāju, e jomā. Un eh, šeit mums ir jātīsta lielāka un jāveicina patērētāju uzticamības veidošanās. Piemēram, Francijā pēdējā laikā daudz tiek diskutēts par eh, elektrības tirgus liberalizāciju, un patērētājiem neusticās pietiekami šādiem pasākumiem, ja viņiem netiek dotas garantijas. 96% no, fran eh, no francūžiem nav mainījuši savu elektrības piegādātāju, jo viņiem citiem piegādātājiem nav uzticības. Tagad eh, varbūt pāriesim pie grozējumiem. Pats esmu iesniedzis apmēram simts, gan savā vārdā, gan arī manas politiskās grupas vārdā. Es tikai vēlējos pateikt, ka nākamās nedēļas otrdienā mēs sāksim darbu pie kompromisa grozējumiem, un vairāk lielākoties tie attieksies uz ceturto nodaļu. Katrā ziņā kompromisa grozējumi būs labs pamats, par ko tālāk diskutēt. Es vēlētos pateikties no viss sirds referentam. Mēs varbūt neesam vienoti it visos priekšlikumos, bet kompromis grozējumi ir lieliski, manuprāt. Un redzēsim, cik tālu mēs, balstoties uz kompromis grozējumiem, varēsim tikt. Andrejas ir ļoti veiksmīgi rīkojies ceturtās nodaļas ietvaros, jo ceturtā nodaļa diskutējot par minimālās un maksimālās harmonizācijas noteikumiem, ir visbūtiskākā. Es eh, varbūt vēlētos aizsargāt maksimālo harmonizāciju piegādes jautājumos, risku jautājumos, tātad pārdošanas distanču līgumu risku jautājumos un arī citos līgumos. 26. punktā, kurā runa iet par sūdzībām situācijās, kurās līgums kā tāds neeksistē. Tad šeit varbūt arī vajadzētu pieturēties pie maksimālas harmonizācijas, bet, kā jau teicu, mēs ar referentu to vēl diskutēsim nākamajā nedēļā. Kā jau es teicu, es neiestājos par sava veida hierarhiju atmaksu līmeņos, bet eh, par to šobrīd nerunāšu, kā jau teicu, mēs par to vēl diskutēsim vēlāk. Un tomēr es uzskatu, ka situācijās, kurās mēs neusticamies šim jautājumam, tad mēs eh, nevaram runāt par pietiekamu patērētāju aizsardzību. Runājot par otro un trešo nodaļām, tad uz tām es skatos pozitīvi. Kaut vai tā iemesla dēļ, ka es uzskatu, ka šai direktīvai ir jābūt eh, pēc iespējas šaurākam aptvērumam. Es nevēlos, lai tā būtu milzīga un izplūst uz visām pusēm. Tātad eh, mums ir jārunā par konkrētām lietām, mums ir jārunā par distances līgumiem, līgumiem, kas noslēgt ārpus uzņēmumu telpām, un tādējādi mēs varēsim uzlabot iekšējo tirgu. Un eh, runājot par, par informāciju, kas patērētājam ir sniegta pirms līguma noslēgšanai, tad varbūt mums nevajadzētu par to tik daudz runāt. Tam būs arī zināmas pozitīvās puses, pie tam daudzas jo es uzskatu, ka tādā veidā mēs varētu izvēlēties strateģiskāku ceļu šajā ziņojumā, jo patiesībā mums ir nepieciešams vairāk pārklāt tos jaunos līgumu veidus šobrīd pasaulē un Eiropā, un tie arvien vairāk ir distants līguma, līguma, kas noslēgta ārpus uzņēmuma telpām. Es e, nevaru sagaidīt, kad mums būs šīs debatas. Paldies, prieksēdētājs. Es jums pilnībā piekrītu. Būtu ārkārtīgi veiksmīgi darīt tā, kā jūs teicāt, un paldies par jūsu ieguldījumu debatēs. Rūlas kundze, tur, Turunens kundze, e, Turunens kundze mm, man nav neko teikusi, ka viņa nevarēja ierasties, tāpēc es neesmu E, neesmu sagatavojis. Jā, Turunens kundze ir aktīvi darbojusies e, ēnu referentu sanāksmēs, tagad Bielankungs. E, Paldies! Šī direktīva ir ļoti sarežģīts dokuments, un no tās ir atkarīga patērētāja aizsardzība. Tāpēc mēs abi tik emocionāli runājam par šo direktīvu. Uh, ir sagatavots liels skaits grozījumu un tie parāda, eh, tātad ir ļoti liels atšķirības no Eiropas komisijas teksta. Skatoties uz grozījumu skaitu, eh, ir eh, rodas jautājums, vai mēs varam izlīdzināt šīs atšķirības. Protams, visu grozījumu tulkojums nav sagatavots un tāpēc ir grūti analizēt tekstu. Uh, un es saprotu, ka mēs šodien nevarēsim analizēt visas detaļas, tāpēc mēs eh, strādāsim koreferentu sanāksmēs, bet es gribētu minēt svarīgāko par direktīvas formu. Es domāju, ka otrās un trešās nodaļas apvienošana un piektā panta eh, svītrošana par vispārīgas informācijas prasībām Tātad šīs izmaiņas nozīmētu, kā horizontālā, horizontālie direktīvas uh, aspekti būtu pazaudēti. Par harmonizāciju grupa atbalsta pragmatisko pieeju, tātad jauktavu, jaukto harmonizāciju, bet, lai veicinātu darbu, ir vajadzīga praktiska pieeja. Uh, Ir daudzas reizes minēts, ka mums ir atsevišķie panti jāizskata pa vienam vismaz svarīgākie, un tad mēs redzēsim, kā harmonizēt, kur mēs varēsim harmonizēt maksimāli un kur mēs nevarēsim panākt vienošanos. Un tad mēs varētu vienoties par minimālo aizsardzības līmeni eh, patērētājiem, par atsevišķām nodaļām un pantiem. 26. un 28. pants 4. nodaļā eh, man ir visgrūtākie. Piemēram, 26. 26. Eh, pantu mēs nevaram pieņemt Eiropas komisijas priekšlikumu, jo tiek eh, samazināti esošie standarti. Tad, tad būtu pašlaik patērētājiem būtu, eh, jā, ir tiesības izvēlēties vai apmainīt preci vai meklēt kompensāciju. Es ceru, mēs par šo vienosimies. 28. Eh, pāns par uzņēmumu atbildību. Es sagatavoju šeit grozījumu. Mēs gribam paplašināt eh, periodu uz sešiem gadiem jo divi gadi nav pietiekami īpaši eh, sarežģītiem produktiem ar šis divu gadu garantijas termiņš nav pietiekams. Tāpat ir jāskata arī rezerves daļas. Varbūt mēs varēsim novērst tādu prāks kā pašlaik, kad uzņēmumi piedāvā sliktas kvalitātes rezerves daļas. Tad sešu mēnešu periods arī ir jāpagarina, jo pēc sešiem mēnešiem patērētājiem ir jāpierāda defekts. Pašlaik šis noteikums tiek lietots par sliktu patērētājiem, un pēc sešiem mēnešiem garantija netiek atzīta. Uh, Es saprotu, ka mums eh, nav eh, daudz laika, tātad tās ir visas manas piezīmes. Paldies, tas bija ļoti noderīgi. Par 2. un 3. nodaļas apvienošanu mēs vēl skatīsim šo jautājumu un eh, redzēsim, vai tas ir iespējams izdarīt. Tanda Filitis kungs lūdzu. Lūdzu, Trantu Fildis kungs. No tā, ko es redzu grozījumos, ir piecas eh, pamatīdejas. Pirmā, ko es gribētu minēt, ir informācija par produktiem. Mēs eh, skatījām cenu. Ir ļoti svarīgi, lai patērētājs zinātu, kāda būs galīgā cena, ņemot vērā visus eh, papildus eh, izmaksas. Mēs iesakām eh, palielināt šos garantijas laikus, kuros prece ir jānomaina, ja tā neatbilst aprakstam, ja pat eh, pārdevējs nedod eh, pareizi informāciju, tad ir jānodrošina, lai šis periods būtu nenoteikts un eh, būtu jābūt tiesībām atgriezt produktu ražotājiem. Un pārdevējiem ir e, jāuzņemas atbildība treškārt par pas, iespējām, kādas ir patērētāja rīcībā, piemēram, apmaiņa, vai arī, ja preci neatbilst aprakstam, tad e, patērētājiem ir jāizvēlas e, tāds risinājums, kāds ir viņa, eh, kāds ir viņam izdevīgs, un tirgotājiem nav tiesības atteikties apmainīt preci. Gadījumā, ja patērētājs eh, pieņem preci, kas neatbilst eh, aprakstam, tad tas būtu izņēmums. Uh, Mums arī ir jānoskaidro, ko nozīmē aprakstam neatbilstoša prece, lai patērētājs varētu atcelt līgumu par pakalpojumiem. Par pakalpojumu runātājs lās ļoti ātri. Uh, Kriakos, uh, the interpreters have asked me if you could just slow your space slightly tūki lūdzu, vai runātājs varētu lasīt nedaudz uh, lēnāk. Tātad es beidzu uzstāšanos par juridiskām saistībām, par šiem diviem gadiem. Mēs gribētu, uh, lai dalība valstis ievēro uh, šo divu gadu garantiju. Paldies, ļoti ērtīgi priekšlikumi, bet mēs gribam arī, lai tie būtu skaidri saprotami. Tātad tagad mums ir 15 minūtes, lai pabeigtu diskusiju. Es gribu dzirdēt no eh, Švāba kunga un arī varbūt, ja komisija un padomu gribēs eh, uzstāties pašlaik ir četri runātāji sarakstā, vai vēl kāds gribētu pievienoties, jā, vēl kāds gribētu pievienoties, tātad vēl divi runātāji. Es gribētu lūgt divas minūtes, eh, ievērot lūdzu laiku, divas minūtes katram runātājam. Un uh, Jūs redzēsiet uz ekrāna, cik jums laika ir palicis, lūdzu. Paldies, es apsveicu informācijas harmonizāciju. Es vairāk domāju par digitālo saturu. Būtu jābūt uh, pārskatāmai informācijai par elektronisko preču lietošanu, lai būtu zināms, vai programmas būs saskaņojams ar Windows operāciju sistēmām Windows un Windows XP. Nākamais eh, ir atbildības nodošana par eh, apmaiņu un rezerves daļām Tātad atbildība attiecas ne tikai uz pārdevējiem, bet arī uz ražotājiem, līdzīgi kā ar rotaļlietām un citām precēm. Par preču definīciju ir jādefinē digitālās preces, tātad datorprogrammas, kā arī preces, kas tiek ielādētas no interneta. Un Man ir ļoti žēl, ka man nav vairāk laika. Man vēl ir 40 sekundes, bet es nevarēšu visus savus grozījumus apskatīt, jo man ir 60 grozījumi. Tātad paldies referentiem un labu veiksmi darbā pie grozījumiem. Jā, tas bija labs piemērs, kā ievarot laiku. Lūdzu, nākamais runātājs. Tātad divas minūtes. Ideālā pasaulē mēs gribētu maksimālu harmonizāciju visam, jo tā iekšējais tirgus strādāt labāk kopā ar patērētāju aizsardzību tā būtu ideālā pasaule, bet, eh, protams, mēs nedzīvojam ideālā pasaulē. Tad kā apvienot minimālo un maksimālo harmonizāciju? Un eh, kas būtu darāms to, kas 5, 10 vai 20 gados? Tātad patērētāju aizsardzībā būtu jānosaka uzdevums eh, palielināt eh, tiesības tik tālu, lai tālākā laikā mēs varētu nonākt pie maksimālas harmonizācijas ar labāko aizsardzības līmeni. Trīs uh, komentāri par uh, grozījumiem. Frančiem ir parunā laba nekad nevar būt par daudz, bet uh, šie grozījumi uh, šo grozījumu tiešām ir ļoti daudz un nebūs viegli ar tiem strādāt par laiku, par līgumu termiņiem. Patērētāji šeit ir jāņem vērā, kāda ir patērētāju eh, attieksme pret iepirkšanos. Uh, Tad par otro, tad, tad par Švābkunga grozījumu 992. Šeit eh, mēs par to varētu panākt vienošanos un par trešo jautājumu tas ir tik sarežģīts, es varbūt kaut ko es palaidis garām, bet eh, šeit bija runa par eh, šiem ražotājiem, kas izgatavo preci pēc pasūtījuma par amatniekiem. Piemēram, galdnieks, kurš izgatavo preci pēc pasūtījuma, piemēram, krēslu. Vai ir ņemti vērā eh, amatnieku eh, apstākļi, kādos viņi strādā? Es gribētu, lai šie lai uz viņiem neatiektos masu ražošanai domātie noteikumi. Paldies, tas bija svarīgi. Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Andrēs Švabs kā referents un arī koreferenti ir ļoti skaidri noteikuši politiskos uzdevumus tātad ierobežotā laika dēļ. Eh, es tikai gribētu pievērst uzmanību 13, 20, tātad grozījumi 13, 24 un 13, 62. Kā saskaņot minimālo un maksimālo harmonizāciju? Es domāju, ka eh, Gebhards kundze mums eh, liek atzīt to, ka uzdevums ir veicināt eh, patērētāju tiesības, un eh, mums šeit ir jāpanāk maksimāla harmonizācija tur, kur tas ir iespējams. Tātad 13.24 skatās uz apskatu ilgstoši lietojumas preces Nu, piemēram, eh, tādas kā mājas mēbeles. 1362 mēģina sasniegt eh, maksimālo harmonizāciju šajā grūtajā eh, jautājumā, tad pusotru minūti. Paldies, ļoti labs piemērs, kā runāt īsi nākamais runātājs. Mm -hmm. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu apsveikt eh, referentu ar padarīto darbu un arī ar to, ka viņš ir ņēmis vērā mūsu ieteikumus. Kopā ar kolēģiem mēs sagatavojam grozījumus, kas ir domāti patērētāju aizsardzībai īpaši attiecībā uz uh, preču pirkšanu, joprojām daudz cilvēku vēlas rakstiskus līgumus. Tātad par eh, mazām precēm un eh, par pārobežu tirdzniecību. Es domāju, ka mazie un vidējie uzņēmumi maziem lidiem uzņēmumiem būtu jābūt spējīgiem sniegt dažādas pakalpojumus, tā kā nevajadzētu viņus eh, pārslogot ar informācijas prasībām. Eh, referents eh, runāja par to, lai veicinātu uh, patērētāju aktivitāti. Protams, patērētāji vienmēr var izvēlēties vai pirkt preci vai pakalpojumu vai nē. Tad eh, Gebhards kundze teica, ka viņai bija nepatīkams pārsteigums apmaksāt rēķinu. Nu jā, es redzu, ka sievietes pievērš vairāk uzmanību šim jautājumam nekā vīrieši. Uh, ir Tātad pirms eh, darījuma noslēgšanas ir jābūt skaidrai informācijai, lai pieņemtu lēmumu. Paldies par dažiem praktiskiem priešlikumiem. Mēs atcerēsimies. Eh, nākamā runātāja lūdzu. Paldies! Es gribētu apsveikt Andriesu Švābu ar viņa padarīto darbu pēdējās dažās nedēļās. Viņam ir izdevies uzklausīt cilvēku viedokļus un tikties ar viņiem un patrast risinājumus īpaši darba beigās. Tātad eh, patērētāja aizsardzība uzlabosies, un tajā pašā laikā arī iekšies tirgus turpinās attīstīties. Gal galā mūsu atbildība ir nodrošināt patērētāju aizsardzību un vienlaicīgi arī veicināt iekšējā tirgus eh, pieaugumu. Eh, es gribētu run, runāt eh, arī Demja Abakas vārdā, eh, kas ir daudz eh, strādājis pie šī dokumenta. Un viņš atvainojas, ka viņš nevar šeit būt šajā sanāksmē. Es neapskatīšu to, ko citi kolēģi jau minēja, kur mēs piekrītam. Mums svarīgi tātad Francijas delegācijā ir eh, harmonizācija jautājumā par tiesībām atsaukt eh, līgums, tāpat mēs arī gribētu rakstisku apstiprinājumu jebkuram noslēgtam līgumam. Tas ir svarīgi, jo daži, eh, lai patērētājiem būtu skaidrs situācija, lai nebūtu tā, ka eh, vienošanās notiek tikai pa telefonu. Tāpat arī eh, komisē būtu jā, iz, jāpievērš uzmanību dažiem jautājumiem, pārskatot tekstu, tātad uh, šīs garantijas noteikums e, būtu svarīgs. Tātad es negribu pārsniegt savu laiku, mēs iesniedzām citus grozījumus, bet uh, tos var apspriest ar referentu. Paldies, e, Kroicman kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, Es gribētu runāt eh, par pamatnostādnēm. Ja es ņemu vērā Gebhardas eh, kundzes teikto, tad runa ir par patērētāju aizsardzības direktīvu, kur viņa nāk par labo patērētājiem pie distances līgumiem Eiropā. Es koncentrētos drīzāk uz šiem jautājumiem. Uh, Mēs diskutējot par iekšējo tirgu, zinām, ka ir mazas valstis, kuras labprāt e, veiktu tiešsaistes darījumus, bet tās e, to darītu tikai tad, ja viņām būtu drošība. E, tas nozīmē, ka mums ir jāpievērš uzmanība distances līgumiem, distances darījumiem, lai tas nāktu par labu gan ražotājiem, gan iekšējiem tirgum, gan patērētājiem, jo, protams, arī ražotājiem ražotājs piegādās tikai tad, ja būs drošs, ka viss darījums noritēs optimāli. Tātad, ja mēs gribam kaut ko regulēt Eiropas līmenī un dalību valstīm ir iespējas e, pieņemt izņēmumu regulējumu, tad man kā patērētājam ir jāsasprinzinās, lai es saprastu, kas notiek. Es būtu ļoti uzmanīgs e, saistībā ar pārdošanu e, pie dzīvokļos, un tā notiek katrā valstī valstī eh, ar eh, minimālu vai maksimālu aizsardzību. Eh, tā kā te vienmēr būs diskusija dalību valstīs, kurām ir jāatbalsta jaunie lēmumi vai atbalstīt vai neatbalstīt. Tāpēc es visus rosinātu padomāt, vai jūsu grozījumi nāk par labu Eiropas patērētājiem. Katram ir jāizšķirā, jāizšķiras pašam par aizsardzības līmeni, visu e, galu galā samaksā patērētājs. Un tāpēc e, ir jāsarēķina visas izmaksas, lai prece pārmēru nesadārdzinātos. Tāpēc arī mans lūgums padomājiet par to, kas mums nāk par labu Eiropas iekšējā tirgu. Paldies! Um, Paldies! Un uh, Paldies Kreutzmanis kundzei par teikto, un tagad eh, Mandes kundze ir pieteikusies ārkārtīgi vēlu, bet tā kā Turunens kundze nav ieradusies, tad eh, es došu viņām vārdu. Tagad eh, Karoca Bildes kundze. Runāšu ārkārtīgi ātri vēlētos pateikt, ka patērētāja aizsardzība nav protekcionisms, kas ir lielākais drauds patērētājiem. Vēlētos uzsvert, ka neatkarīgi no tā, ko dara dalību valsts, mums ir jāatcerās kopīgās Eiropas intereses, un tā ir pilnīga harmonizācija. Mēs šeit nerunājam un neizsveram un nepretstatam uzņēmumu un patērētāju intereses. Kā jau šeit izskanēja, ekonomiskais dinamisms iet roku rokā ar patērētāju aizsardzību, un šeit nav runa par to, kurām dalību valstīm ir labāka vai sliktāka aizsardzības noteikumi, bet sadrumstalotība strādās par pret patērētājiem, mums ir jāiestājas par pilnu harmonizāciju. Tāpēc es vēlētos atbalstīt tos centienus, kurus referents ir veicis, lai pragmatiskā veidā cīnītos par pilnīgas harmonizācijas ieviešanu. Es vēlētos brīdināt kolēģis par to, ka šīs likumdošanas atšķaidīšana varētu nākt par sliktu pilnīgi visiem. Mēs pārstāvam Eiropas iedzīvotājus, un protekcionisms ir lielākais drauds visiem. Uh, Vēlētos, eh, lai kolēģi atbalstītu manus grozījumus, kuri nāks par labu abām iesaistītajām pusēm, gan pārdevējiem, gan patērētājiem. Kur atsabildes paldies, saka priekšstādāta kungs un tagad Mandes kungs. Paldies, es arī runāšu ārkārtīgi īsi, Vēlēju, vēlējos tikai pateikt 92. lapas pusē Monte kunga ieteikums. Tātad visas direktīvas eh, padara Eiropas likumdošanas pasauli kompleksāku, bet mums ir jādomā par vienkāršošanu. Un vēl vēlētos e, vēl Kampa kunga teikto atbalstīt. Tad mēs vēlamies uzlabot Eiropas patērētāju aizsardzību. Un trešais, es novēlu Andrēsam panākums, panākums un beidzot panākums šajā ļoti lielajā grozījuma džunglī. Priekšsēdētājs, paldies! Tā tad, ko mēs tagad darīsim? Vispirmām kārtām man vajadzēja jau agrāk sveikt padomi, tagad ierodās komisāra kungs, sveicu arī komisāra kungu, bet noslēgsim mūsu diskusijas par šo darba punktu. Būtu dievīgi, ja Endenhofs, kurš dar, kurš vada darba grupu, varbūt mums sniegt īsu pārskatu par to, kur šobrīd ir darba grupa nonākusi, tad Petrī kungs no komisijas, un tad atkal došu vārdu referentam, lai tiešām noslēgt šīs diskusijas un lai runātu par to, ko darīt tālāk. Anderhofa kungs. Tā tad jā, es uzlikšu chronometru tiešām divas minūtes, ne sekundu vairāk. Tā Jānīkungs jau ir ieradies, tā kā būsim dikti lakoniski. Paldies, prieksēdētāja kungs! Jā, es tiešām runāšu ārkārtīgi īsi. Es esmu sapratis, ka mums ir ļoti saspringta darba, darba saruna, bet eh, ir ārkārtīgi svarīgi, jo mēs uh, sekojam līdzi arī komisijas darbam. Es neesmu izlasījusi grozījumus, un tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, lai visiem būtu skaidrs, ko mēs te darām. Beļģijas prezidentūras laikā, un to jau jūs esat dzirdējuši, mēs esam stiprinājuši mūsu nostāju. Mums ir bijusi 15 darba grupas tikšanās, mums ir bijusi nesaskaitāms skaits diskusiju, un 10. decembrī mēs vismaz ceram, ka mums būs pamatīga viedokļa apmaiņa, un mēs tiešām vēlētos raudzīties nākotnē ar gaišu skatu lietu un izveidot kopīgas noteikumus. Tātad mēs visu laiku sekojam līdzi, ko dara parlaments, ko dara Švāba kungs, ko dara ēnu referenti, kā Vales skundze un citu pārējo grupu ēnu referenti, un mēs tiešām ceram uz kompromisu. Runājot par saturu, mēs esam diskutējuši šeit eh, daudz par to, ko darīt, bet um, 10. decembris, kā jau mēs teicām, un to jau esmu dzirdējusi vairākas reizes, mums ir jāmēģina rast risinājums, lai gan patērētāji, gan eh, ražotāji būtu apmierināti. Tie nav tikai tukši vārdi. Un eh, es domāju, ka mums ir iespējams rast šādu risinājumu, bet mums ir jāmēģina izveidot tādu likumdošanas tiesību aktu kopumu, kurā mēs tiešām varētu uh, sniegt kompromisu visiem, kas būtu pieņemams visiem. Un mēs ceram, ka mēs to arī panāksim. Prieksēdētājs, paldies! Es eh, zinu, ka jūs eh, sadarbojaties cieši ar referentu un ēnu referentiem. Un ar koordinatoriem mēs eh, runāsim par to, tā tad mēs balsojam 9. jūs tiekaties 10. varbūt varētu kaut ko pārskatīt. Tā tad, ja ministra kungs tiešām, kā ir paredzēts, ieradīsies Strasbūrā, uh, tad eh, varbūt tiešām mēs varētu neformālā gaisotnē tikties, varbūt pat neformālu komitejas sēdi par to, kāda ir, un runāt par to, kāda ir padomas nostāja. Bet par to mēs runāsim vēlāk. Tagad Petrīkungs. Eh, tiešām varbūt divas minūtes, ja jums izdodās pavisam īsi. Petrīkungs, paldies priekšstādātāji kungs, jā, runāšu dikti lakoniski. Eh, no komisijas viedokļa raugoties, mēs saprotam, ka gan referentam, gan komitejai ir ļoti liela izaicinājuma priekšā, lai izveidotu koordinatorisku, lai savilkt kopā visas grozījumus, kas patiesībā šo tiesību aktu velk dažādos virzienos. Kā Rošfor kungs, kā Raca Biltas kundze teica, Tātad runa patiesībā ir par to, lai mēs nezaudētu vienoto skatījumu par pievienoto vērtību, ko varētu sniegt pilnīgas harmonizācijas noteikumi. Tātad tajās jomās, kur ir tas nepieciešams, un to jau arī referents ir mēģinājis, tātad piemērot harmonizācijas nosacījumus attiecīgajām jomām. Vienlaicīgi nolūks jau ir arī tas, ka mums ir jā jāuzlabo patērētāja aizsardzība, tātad jāpalielina tā salīdzinot ar komisijas priekšlikumā iestrādāto ideju. E, to arī varētu likt kā uzdevumu virsrakstos, runājot par nodaļām, par atsevišķām nodaļām, mēs vēlētos atbalstīt tos grozījumus, kuri iestājas par pilnīgu harmonizāciju trešās nodaļas sakarā, taču mēs apzināmies, ka ceturtajā nodaļā minētām vairākām nozarēm varbūt vajadzētu būt izslēgtām no pilnīgas harmonizācijas principa. Bet eh, jā, mums ir jāizvērtē riski un balstoties uz tiem, piemērot vai nepiemērot pilnīgu harmonizāciju. Un visbeidzot, uh, parlamenta ideja par to, ka vēsturiski parlaments vienmēr ir iestājies par harmonizāciju un eh, Eiropu, Eiropas idejas aizstāvību, bet eh, padomi kā vienmēr ir aizstāvies dalību valstu cita dalību valstu intereses. Un jācerēsim, ka parlaments arī paturēs prātā, ka mums ir jāstrādā Eiropas un pilnīgas harmonizācijas labā. Paldies, turpina priekšstādātāja kungs Švāba kungs, vai jums ir kas sakāms? Pavisam īsi lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, 30 sekundes. Eh, protams, ka ir sarežģīti tik īsā laikā eh, veikt nopietnas debatas, tomēr es domāju, ka tika izteiktas vērtīgas atziņas. Esmu gandarīts par to, ka mēs esam vienojušies par to, ka šai direktīvai jānes labums arī MVU, jo lielajiem uzņēmumiem ir daudz vienkāršāk pārobe, vietoties pārobežu kontekstā. Eh, tāpēc arī ilgtermiņa perspektīvā ir svarīgi iegūt MVU. Tāpat arī es esmu vienisprātis ar Rošfora kungu. Nav jau pretrunas starp labu piedāvājumu iekšējā tirgu un patērētāju aizsardzību. Eh, tāpēc arī es domāju, ka mēs kopīgi varēsim apvienot otro un trešo nodaļu. Un eh, es ar interesi gaidu tālāko diskusiju ar ēnu referentiem. Vēl viena lieta par digitālajiem projektiem, jo Gebhardas kundze un Roitavas kundze to pieminēja. Es ieteicu organizēt uzklausīšanos, kas diemžēl nebija iespējams. E, šo tēmu skāra arī mani grozījumi, bet e, tā ir ļoti e, sarežģīta juridiska un lietišķa matērija, tāpēc es nezinu, vai mums izdosies ātrast risinājumu. Gaidīšu jebkurus citus ierosinājumus. Paldies! Uh, well, I'd like to... Jā, arī es vēlētos pateikties visiem komentāru izteicējiem. Es atvainojos, ka beigās man bija jāierobežo runāšanas laiks, un tomēr mums ir bijusi konstruktīvas debatas. Protams, ka mums būs jāvienojās par kompromisiem, bet eh, patreiz es varētu pateikt, ka komisijas ietekmes seku novērtējums uh, ir eh, nācis par labu Andrēsa ziņojumam. Un eh, mani pārsteidz arī tas, ka šajā ziņojumā tā kopsumma varētu būt sava veida vadlīnijas. Raugoties uz pilnīgāku harmonizāciju, mēs vēlamies rast tās nozares, kurās uh, pilnīga harmonizācija nāktu par labu pārobežu tirzniecībai, neliekot uz spēles patērētāju aizsardzības. Un, protams, ja mēs visi vienojamies, ka tādas jomas ir, kādas tās ir, tad tas palīdzētu referentam. Jautājums par otro un trešo nodaļām, kā jau jūs pieminējāt, referenta kungs mums ir jāvērš uzmanība uz šeit pieminētajiem līgumiem, kas noslēgt ārpus uzņēmumu telpām, un mums tas ir jāsastruktūrē saskaņā ar mūsu idejām. Jā, man katrā ziņā palīdzēja šī tabula, lai izprastu, kurās jomās mēs varētu vienoties par maksimālo harmonizāciju, un arī diskusijas par minimālajiem harmonizācijas noteikumiem. Man, piemēram, e, tas nepatīk, jo tas it kā terminos nozīmē to, ka mēs minimizējam, padaram minimālu patērētāju aizsardzību. Es piekrītu tam, ko šeit teica daudzi runātāji, ka patērētāju tiesības arī no, no padomas puses, tātad mums ir jāstrādā uh, gan patērētāju aizsardzībai, vienlaicīgi veicinot iekšējā tirgus veiksmīgāku funkcionēšanu. Padomi domā tādā pašā garā un esmu pārliecināts, ka tuvākajās nedēļās mums izdosies panākt vienošanos. Novēlu referentam veiksmīgu darbu un, ja varēšu jums palīdzēt, to arī darīšu. Bet tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Uh, Tā ir viedokļa apmaiņa ar uzņēmē darbības komisāru Tajānī kungu. Sveicu jūs šeit, Tajānī kungs, un eh, vēlētos visus informēt, ka jūs mūs iepazīstināsiet ar savu likumdošanas un darba programmu 10. un 11. gadam. Pēdējās nedēļās jūs esat nācis galā klajā ar stratēģiju, industriālās stratēģijas sakarā, un es uzskatu, ka mums ir bijusi ārkārtīgi veiksmīga sadarbība. Mēs esam dzirdējuši arī vairākus priekšlikumus traktoru un motorizēto pārvietošanās līdzekļu sakarā. Tā tad ir ārkārtīgi veiksmīgi, ka jūs esat pirmais komisārs, kurš runā par šo likumdošanas un darba programmu 10. un 11. gadām. Jūs esat eh, jā, vakar jūs eh, pats gatavojāt, jūs bijāt citā lomā, bet šodien mēs uzklausīsim jūsu idejas par darba programmu. Tajānī kungs, paldies priekšsēdētāji kungs. pēc uh, vairākiem gadiem parlaments, 14 gadus biju parlamenta deputāts, eh, tā tad, eh, jā, es varbūt arī labi gatavoju. Un uh, tomēr es iestājos par uh, Francijas virtuvi un vidusjūras virtuvi. Mums ir jāņem vērā Eiropas kultūras mantojums pilnīgi visās jomās, bet es tagad pāriešu uz savu mācu valodu. Mm, Priekšsēdētāja kungs. E, jūs jau nu pat kā runājāt par to, ka ir struktūrētais dialogs starp komisiju un parlamentu. Šajā kontekstā ļoti svarīgi, ka es kā komisārs iepazīstinu jūs ar nākamā gada darba programmu. Ekonomikas krīze Eiropas kara, Eiropas kara ļoti spēcīgi un uh, pavisam noteikti um, izmainīja komisijas uh, darba prioritātes 2011. gadam. Mums ir jācīnās ar ekonomikas izaicinājumiem un jāveicina Eiropas uzņēmumu konkurētspējas pieaugšana. Tās ir mūsu prioritātes, it īpaši domājot par 2020 stratēģiju. Jaunajā stratēģijā ekonomiskā konkurētspēja ir ne tikai konkrēta un ilgspējīga raiza, bet, protams, tā ir arī uh, politiskā darba prioritāte. Mums ir tā saucamā bākas iniciatīva, kuru komisija iesniedzina rūpniecības politikai, kopējam tirgum un novatorismam. Mēs e, vēlamies vadīt Eiropu atkal uz ilgtspējīgu e, izaugsmes tāku, ņemot vērā konkurēt e, spējas nepieciešamību. Rūpniecības politika ir iekļauta dokumentā, kuru komisija publicēja 28. novembrī, eh, un te ir runa par visnozīmīgākajām pārmaiņām, kas skar pasaules ekonomiku un līdz ar to arī Eiropas ekonomiku rūpniecība un uzņēmēji ir mūsu galvenās prioritātes kā attīstības un izaugsmes instrumentu, kā arī darba vietas, vietu saglabāšanas garants. Pēc gadiem, kad pakalpojumi un bankas ir bijuši mūsu e, ekonomikas politikas uzmanības centrā, e, mēs redzējām, kādi ir rezultāti. Tas, protams, nenozīmē, ka tagad e, pakalpojumiem un bankām nebūtu vairs nekādas lomas. Tomēr kopumā šie te sektori ir jāstrādā reālās ekonomikas interesēs. To mēs iekļāvām arī kā līguma mērķus, kad, kur mēs sakām, ka mēs vēlamies tirgu, kas rēķinās arī ar sociālās politikas interesēm. Deputāts Švābakungs jau nu pat runāja par to, ka ir runa par novatorisku ekonomikas sistēmu, kas nes tīras, tīras novatorisma idejas. Un, protams, ka eh, arī eh, MVU ir nozīmīga loma šajā kontekstā. Tāpat mums ir jādara, jārada strateģiskais un politiskais ietvars, lai eh, rūpniecība kļūtu kopumā konkurētspējīgāka. Mēs e, savā pieejā skatām ne tikai rūpniecību zondanu vēr, e, kop, e, kopību vērtīšanas radīšanu ķēdi, sākot ar energoresursiem, klientu servisu un pārstrādāšanu. Un eh, tāpēc eh, mums ir jāspēj arī skatīties ārpus mūsu kopējā tirgus robežām, ko pieprasa globalizācijas procesi, jo mēs jau domājam kopumā par eh, globalizācijas, globālo tirgu, par kopējo tirgu. Es jums paskaidrošu. Protams, ka arī standartizācijas procesos mums ir jāskatās pēc jauniem tirgiem mums ir e, kopīgi vienoti jāuzstājas pret globalizāciju, arī domājot par konkurētspēju. Un uh, uz to ir jāvirza mūsu politiskie pasākumi. Protams, ka komisija nevēlas savu, ar savu politiku aizvietot dalību valstu politiku. Uh, subsidiaritāte to nepieļauj. Tomēr Eiropas līmenī mums ir jādomā par pievienoto vērtību un par konkurētspējas palielināšanu. Mēs parlamentam jau iesniedzu Um, informāciju, kur iest, iesakām izmantot dažādus instrumentus, uh, lai sasniegtu šos mērķus. Gan iekšējā tirgus atveseļošanās programmu, gan uh, jaunas stratēģijas, seku izvērtēšana, konkurētspējas izvērtēšana. Tie ir ļoti daudzi punkti, tāpat arī uh, elastīguma novērtēšana un uh, birokrātijas uh, samazināšana mūsu likumdošanā. Uh, tāpat arī jaunā līguma 73. punkts, ar kuru komisija saņem jaunus uzdevumus. Iekšējais tirgus komisija ir ļoti nozīmīgs. Mēs visi esam pārliecināti par to, ka pastiprināts un padziļināts eh, kopējais tirgus ir svarīgs izaugsmai un nodarbinātībai. Tāpēc Mišels Banjē mm, iz, izvē, ķērās pie inve, in, iniciatīvas par vienoto tirgu un horizontālo pieeju, apvienojot, e, aptverot dažādas jomas, kuras pārstāv dažādi komisāri, lai tādējādi nosektu iekšējā tirgus pastāvošos trūkumus. Un es zinu, ka tu piedalījās arī vienotā tirgus komisārs jau pie jums, un es gribētu tāpēc runāt par lietām, kas ir manā tiešajā kompetencē pusē. Tātad vispirms tirgus eh, uzraudzība, nu, produkcijas uzraudzība. Es eh, vēlētos jūs in regulāri informēt par sasniegto progresu, kā arī ar grūtībām, ar kurām saskaras eh, produkcijas tirgus uzraudzība. Uh, E, kopējā tirgu, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu reālu patērētāju aizsardzību, kā arī mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Mēs gribam ražot saviem pilsoņiem drošu produkciju. Un, protams, tas e, skar arī brīvu ražoju produktu apkaru, e, apriti un jaunu likumdošanas ietvaru, kas uzlabo E, situāciju kopienas kontekstā un palīdzi uh, e, produkcijas noietam. Uh, e, mums ir jauna regula, kas uh, ir 2010. gada janvārī spēkā stājušās pakotnes sastāvdaļas. Uh, Ir runa par eh, kontroli, par eh, eh, precēm, kuras nonāk mūsu tirgū, kā arī runa par ražojumiem no trešajām valstīm. Te es īpaši domāju par rotaļlietām un mašīnām. Te komisija vēlētos iesniegt eh, pakotni, kurā ir apvienotas eh, desmit eh, direktīvas no 2008. gada, kur mēs runājām par preču noieta vienoto ietvaru pie, te ir runa par elektroniku, tipogrāfijas mašīnām, mērierīcēm, sprākstvielām, ugunsdzēsības tehnikai un liftiem. Mēs, protams, ka apzināmies arī to, ka jaunais tirgus uzraudzības ietvars Um, saistīsies ar visu pušu um, aktīvu darbību un atdevi. Mēs esam pārliecināti par to, ka saskaņots, saskaņota un vienlīdzīga tirgus uzraudzības sistēma um, visā savienībā nedrīkst aprobežoties ar individuālām akcijām. Uh, tāpēc mēs arī izvērtējam iespēju iesniegt daudzgadu tirgus uzraudzības programmu jo tad būtu runa arī par ilgtspējīgām darbībām ar attiecīgiem finanšu resursiem lai noslēgumā mums būtu iespējams uh, sasniegt līdzvērtīgu un noturīgu kontroles līmeni dalību valstīs. Protams, ka uh, gadījumā kontroles iedarbība ir tikai ierobežota. Komisijai ir jāturpina savas aktivitātes. Mums ir svarīga godīga konkurence, jāvēršas pret krāpšanos. Un eh, tāpat arī jānodrošina e, labas informācijas apmaiņas sistēmas. Jau tagad varu teikt, ka dalībvalstis un komisija ir ieguldījušas lielu darbu tiesību aktu saskaņošanā. To, šo darbu mēs arī turpināsim. Šajā kontekstā man ir ļoti svarīgi aizsargāt patērētājus, kuriem aizsardzība ir vajadzīga visvairāk. 2009. gada rotaļlietu direktīva pastiprina drošības normas, uh, tīpaši attiecībā uz bīstamajām vielām. Šajā direktīvā ir aizliegums izmantot vielas, kuras kancerogēnās vielas, kā arī uh, alerģiskās smaržvielas un vēl citas kaitīgās vielas, kā arī ļoti stingri noteikta smago metālu piejaukuma robeža. Vairāk kārt esmu teicis arī parlamenta uzklausīšanās. Toreiz, kad jūs man izteicāt uzticību, ka mūsu mērķis ir regulāra likumdošanas eh, piemērošana komitoloģijas procedūras ietvaros, izmantojot jaunās zinātnes un tehnikas atziņas. Tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt augstu drošības līmeni bērniem To mēs e, piemērojam visdažādākajām vielām, kuras pēta eksperti. Protams, likumdošana var būt stingra, tomēr tā būs efektīva tikai adekvāti īstenojot. Esmu pārliecināts, ka arī dalību valstīm šeit ir ļoti nozīmīga loma. Jau vairāk kārt atkārtoju, ka esmu gatavs eh, turpināt strādāt eh, šajā virzienā, uzturēt spiedienu, lai panāktu nospraustu mērķi. Tas ir augsto aizsardzības līmeni visiem Eiropas iedzīvotājiem un e, transparentus darījumu apstākļus. Esmu gandarīts, ka visi to apzinās un eh, ka tiek izstrādāti par šīm tēmām arī pētījumi un eh, tiek organizētas eh, sēdes, tad CE marķējums. Tas ir svarīgs marķējums kopējā tirgus kontekstā un produktu tā, tad kvalitātes nodrošināšanai Komisija ir sagad, uzsākusi informācijas e, kampaņu saistībā ar C marķējumu. E, darbs gan ir vēl ļoti agrā fāzē, tomēr vēl līdz e, gada beigām un 2011. gadā mēs turpināsim kampaņu. Analītiskie dati liecina par to, ka CE marķējums palīdzi palīdz eh, pastiprināt drošību, kā arī citas kontroles, kā pierobežu kontroles un tirgus uzraudzība. Es vēlos ar jums parlamentā cieši sadarboties, eh, runājot par saistībām, kuras uzliek CE apzīmējums un dalību valstu tirgus kontroli. Un tagad es e, labprāt runātu vēl par standartizāciju. Šo tēmu esmu skāris uzklausīšanā šī gada jūnijā. E, pa šo laiku parlaments e, patiešām ir eh, darbojies politiski inteliģenti, eh, sagatavojis eh, deputāta Kusupņiča iniciatīvas ziņojumu, kas būtībā jau mm, strādā tajā pašā virzienā kā komisijas priekšlikums Ziņojums ir ļoti nozīmīgs komisijas tālākajām darbām eh, saistībā ar standartizācijas jautājumiem. Jūs jau zināt, ka informācijas komunikāciju sektors arī tiks ietverts, un nākamā gada aprīlī mēs iesniegsim pakotni ar ziņojumu un regulu. Un līdz ar to mums būs eh, līdzinējo trīs tiesību aktu vietā viens tiesību akts. Es domāju, ka ir uh, pareizi e, atzīt, ka te ir runa par kopīgu parlamenta un komisijas e, nākotnes skatu, e, strādājot pie standartizācijas. Te ir runa ne tikai par savietojamību kopējā tirgu, bet arī par novatorismu, kas palīdz pārliecinoši uzstāties globalizētajā tirgū. Mums ir jāspēj savus ražojumus eksportēt. Vēl es gribētu teikt, ka pagājušajās uh, sēdēs, kas ir notikušas dialoga ietvaros ar Krievijas federāciju, uh, tikos arī ar Krievijas rūpniecības ministru. Mums ir bijuši 25% uh, kopienas normas, uh, kas ir tur akceptētas, tagad tie ir jau 50%. Tas nozīmē, ka arī Krievijas tirgus vēlas atvērties mūsu tirgum. Kopīgo regulējumu pieņemšana turpināsies. Un tas arī ir e, nozīmīgs mērķis, lai mūsu normas tiktu izmantotas Latīņamerikā, Ķīnā, Indijā, daudzos tirgos, e, kas ir svarīgi mūsu uzņēmējiem un kas sniedz iespējas globalizācijas procesos. E, savulaik jau uzklausīšanā es ieskicēju par to, e, ka mēs runāsim par standartizāciju arī patērētāju aizsardzības ziņā, lai nodrošinātu labu patērētāju aizsardzību Mums ir jānodrošina iesniegumu e, procedūras, jāpātrina attiecīgo direktīvu pieņemšana, e, vides standarti CO2 dati būtu svarīgi un barjēru likvidēšanas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pasaules standartizācijas konferencē mēs runājām par šo tēmu. Domāju, ka uh, tas varētu uh, būt būtisks progress cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo desmitdaļa no Eiropas iedzīvotājiem pieder pie šiem te cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, un trešdaļa no Eiropas iedzīvotāju mm, cieš no ierobežotas mobilitātes. Paldies jums visiem, kuri ar saviem grozījumiem eh, plenārsēdē atbalstījāt minēto virzību. Eh, tas nozīmē, ka bieži ir situācijas, kad parlamentam un komisijai ir kopīgas pozīcijas. Eh, MVU bieži tiek, runāt arī par, tiek runāts arī par šo tēmu, ņemot vērā MVU lomu rūpniecības procesā. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka kopējais e, tirgus e, e, tiek balstīts tieši no MVU. Eiropā ir miljoniem MVU. Un daudzi no viņiem turpmākajos mēnešos un gados saglabās savu nozīmi lai kādas būtu arī pārstruktūrizācijas eh, procesi lielajos koncernos, mums ir jā, īpaši jāatbalsta MVU. Eh, tāpēc mēs arī pārbaudām mazo biznesa likumdošanu, eh, lai to piemērotu Eiropas Savienības jaunajai situācijai un palīdzētu īstenot dalību valstīs. E, te būs paredzēti jauni pasākumi, kas palīdzēs e, MVU e, piedalīties ilgtspējīgā izaugsmē Eiropas 2020 kontekstā. Tēmas ir daudzas un dažības, gan kredītu pieejamība, kas MVU ir jāatvieglo, tāpat arī MVU integrācija un globalizā... integrācija globalizētajos tirgos Tāpat arī viņu konkurētspējas pieaugums palīdzot integrēties kopējā tirgū. Un gribētu apsveikt parlamentu par uh, e, līdzinējo darbību un aktivitātēm uh, e, MVU veltītajos atbalsta pasākumos. Un es domāju, ka mazā biznesa akts tas ir viens no svarīgākajiem soļiem. E, tāpat arī direktīva par maksājumu kavējumiem, e, kas arī bija parlamenta un komisijas kopīgā darba rezultāts piedaloties padomē. Un, protams, daudzas valstis, daudzas organizācijas, arotbiedrības, uzņēmumi, darbinieki uh, atzinīgi novērtēja minēto direktīvu. Uh, tomēr darbs vēl nav pabeigts. Uh, daudzi no jums to pieminēja arī preses konferencē, jo tagad mēs esam īstenošanas fāzē. Mums ir jārūpējas par to, lai dalību valstis uh, ieņemtu aktīvāku pozīciju. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku īstenošanas fāzē. 180 miljārdi eiro tā ir summa, kuru skars šī direktīva. Varam teikt, ka būtisks skābekļa pieplūdums iekšējam tirgumam. Vakardien eh, komisāri uh, E, tikās arī ar tur nākamo prezidentūru, Ungārijas prezidentūru. E, sarunā tika lūgts pēc iespējas ātrāk piemērot mazā biznesa akta pasākumus. Un, protams, mēs sadarbojāmies arī ar Eiropas investīciju banku, e, domājot par finansējumu, kas ir svarīgs uzņēmumiem, novatoriskās tehnikas ieviešanā ir svarīga pieeja finansējumam. Mums ir MVU garantiju instruments un citi instrumenti, ar kuriem varam būt apmierināti. Mums ir 29 nolīgumi ar dažādiem partneriem. Un eh, līdz ar to 90 eh, tūkstoši MVU lūgumi pēc uh, aizdevumiem tiks apmierināti. Mēs esam piešķīruši 900 miljonus eiro un, protams, ka kopumā mums ir aizdevumiem 7,5 miljārdi eiro šiem te uzņēmumiem. Vēl par novatorismu. Mēs sakām, ka nav izaugsmes bez novatoriskas pieejas, tāpēc mums ir nepieciešams pētniecībā piesaistīt privātos līdzekļus un to darīt ar vien vairāk un aktīvāk. 6. Eh, oktobrī tika pieņemts lēmums par eh, novatoru risku pieeju, un, un es ceru, ka mūsu atbildes būs konkrētas, um, apmierinot Eiropas uzņēmumu nepieciešamību, piemēram, riska kapitāla labāks piemērošana un citas. Uh, Komisija e, šajā kontekstā sadarbojās ar dalību valstīm, lai palīdzētu uzņēmumiem investēt mm, praktiski mēs redzam, ka ir dažādas nodokļu prakses, kas pārobežu liku, e, kontekstā nav veiksmīga. Komisija iesniegs e, tāpēc jaunu likumdošanas priekšlikumu, kas palīdzēs uzņēmumiem eh, izmantot novatoriskas metodes, eh, nodrošinoties ar riska kapitālu. Mums ir vajadzīgi novatoriski konkursi, mm, valsts pasūtījumi un eh, te ir patiešām daudz darba. Eh, apvienotā karaliste, eh, Somija, Zviedrija, Francija jau ir labs piemērs, eh, kā rīkoties, lai MVU, kas ir atvērti inovācijām, būtu ieguvēji um, Somijā tiek pētīts uh, sabiedriskais pasūtījums inovācijām un uh, mūsu ko, uh, iniciatīvas programmā mums 2011. gadā būs īpaša budžeta pozīcija. Mūsu uh, Eh, darbas programmā ir ļoti daudzas un dažādas tēmas. Gribētu pievērsties dažiem specifiskiem sektoriem. 2010. gads bija būtisks automobīļu rūpniecībai. Eh, komisija pieņēma būtiskas politiskās iniciatīvas un likumdošanas priekšlikumus. Eh, tātad videi draudzīgi, efektīvi transporta līdzekļi Eh, par ko komisija bija gandarīta un par ko aprīlī bija diskusijas, tāpat kā 21 eh, grupa, eh, automašīnu tehniskā apskate, kopīgā ietvara vienkāršošana. Tāpat arī regula par auto transporta līdzekļu drošību. Uh, par starptautiskajām tehniskajiem standartiem, ar ko mēs vēlam eh, pa, stiprināt mūsu sektora konkurētspējību globālā eh, mērogā. Un tad, protams, arī tehniskās apskates un uh, regulējumi nestandarta transporta līdzekļiem, vilcējiem vai divu vai trīs rateņu transporta līdzekļiem. Uh, koplēmuma procedūrā tie būs pasākumi, kuri tiks ietver, e, ietverti. 2011. gads būs būtisks standartizācijai pētniecībā, kā arī e, videi draudzīgo un elektromobīļu transporta līdzekļu atbalsts. E, tāpat arī nākamā gada beigās komisija iz, iz, strādās pie likumdošanas akta par transporta līdzekļu e, reģistrāciju, kuri ir reģistrēti jau citās dalību valstīs. Vēl par tekstilu rūpniecību. Paldies e, komitejai par iesniegto izcelsmes e, marķējuma priekšlikumu. Komisija pievērst pienesīsies tam gada beigās un pārņems padome arī daudzus grozījumus. E, tad vēl kopienas marķējums. Jūs jau ziniet, ka komisija un es personīgi atbalstām parlamentu e, e, šajā jautājumā, un otrajā lasījumā būs svarīgi vienoties par kompromisu. Jau tagad es gribētu teikt, ka komisija ir gatava uh, Mm, aktīvi iesaistīties eh, sarunās, eh, lai izdotos panākt kompromisu eh, konkurences padome jau ir diskutējusi par parlamenta iesniegto tēmu, tātad tas jau vairs nav pastāvīgo pārstāvju līmenī, bet gan ministri par to runā, līdz ar to palielinās politiskais svars. Jūs jau zināt, kādas ir grūtības eh, šajā matērijā. Tagad par celtniecības eh, produktiem arī te ir jūtīga joma. Mums ir regulas priekšlikums, kas paredz saskaņošanu celtniecības produktu izplatīšanā un noieta tirgū. Un es gribētu štī, pateici, pateikties referentei Štīleres kundzei, eh, kura ir veikusi labu darbu eh, tehniski sarežģītā jomā. Ar prieku varu jūs informēt par to, ka komisija daudzos ieteikumos ir tādā, eh, tādās pašās domās. Uh, Eh, piemēram, kontaktpunkti un, eh, un, un citi aspekti, kas mūsuprāt ir ļoti nozīmīgi. Eh, tad saistības izmantojot bīstamās vielas un vielas, kas pārsniedz rīču ietvarus. Es domāju, ka rīču būtībā ir ļoti labs kompromiss un ka gadu gaitā mums to vajadzētu īstenot pieņemtajā kārtībā. Bez tam mēs nedrīkstam palielināt eh, birokrātiju un darba apjomu daudziem uzņēmumiem, tīpaši vidējiem izņēmu, uzņēmumiem. Celtniecībā darbojas daudzi MVU, tāpēc arī direktīvā tika iekļauts noteikums, lai būtu elastīgama iespējas eh, mikrouzņēmumiem, kad mēs runājam par certifikāciju bet eh, tas nedrīkst notikt uz drošības rēķina. Uzņēmumiem ir jāspēj pierādīt, ka viņu ražojumi atbilst nepieciešamajiem standartiem. Eh, tas neatiecas uz, eh, tas attiecas uz būtiskiem produktiem, kas ir mm, saistās ar darbinieku drošību celtniecības laukumos Um, attiecīgos pasākumus uh, komisija uh, iekļāva pārskatā par labāku likumdošanu un pārvaldību, un tas ir arī uh, tā tad atbilstīgs prioritārā principa nostādnei. Komisijai ir Te dažādi viedokļi komisiju atbalsta padome, un mēs gribam saglabāt mikro uzņēmumu um, izņēmumus. Nākamajā nedēļā kopā ar parlamentu es ceru, ka šajā punktā mums izdosies panākt uh, kompromisu. Piemēram, ka varētu uh, izņēmumu labāk uh, nodefinēt mikro uzņēmumiem. Un eh, noslēgumā es gribētu teikt, ka eh, mēs esam ļoti interesēti, lai mūsu sadarbība ar parlamentu noritētu cieši un konstruktīvi. Uh, Ne tikai tāpēc, ka tas jau ir mans institucionālais pienākums, bet gan tāpēc, ka par to liecina mana personīgā pieredze, jo jau gadiem ilgi esmu strādājis šajā kontekstā, un es zinu, cik nozīmīga ir aktīva parlamenta loma Eiropas likumdošanas procesos. Komisija ir gatava sadarbībai. Uh, Paldies! Es vēlētos pateikties komisāram par visaptvarošo skatījumu un par idejām, kuras ir iestrādāts likumdošanas un darba programmā ne tikai nākamajam, bet, kā jau jūs minējāt, nākamajiem trim gadiem. Ir ārkārtīgi svarīgi raudzīties šos priekšlikumus industriālās stratēģijas gaismā, kuras ir sagatavojusi komisija. Mani priecēja arī tas, ka jūs uzsvērāt daudzus no aspektiem, kur ir svarīgi mūsu komitejai, piemēram, tika pieminēta rotaļlietu direktīva, harmonizēt tirgu un līdzīgi. Un mums ir jārunā arī par ražojumu tiesību aktu īstenošanu, jo mēs runājam par tā saucamajiem pirms konkurences nosacījumiem, Pie šā ziņojuma esmu strādājis arī es kā referents, un es vēlētos visus uzsvēr, uztvē, visus uzteikt par to, ka mēs esam pabeiguši darbu pie pie celtniecības produktu un tekstīliju likumdošanas tiesību aktu darba. Ir vesela virkne kolēģi, kur vēlētos izteikties, un eh, ja jūs ļautu, mēs varētu ļaut izteikties pusstundu. Es tagad nosaukšu visus. Uh, Mrs. Gephardt, Mr. Kreutzmann, Mrs. Ruler, Mr. Trantafilides, Mrs. Professor Correa de Campos, and Mr. Juvin and Mr. Meyer. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos pierakstīties runātāja sarakstā? Es, eh, es teicu Živankungu. Jūs EPP grupas vārdā runāsiet, Klavacovas kundze? Vai Švāba kunga vārdā? Koraca Bilds e, būs pirmā runātāja, un pēc tam Hansliks kundze. Nē, mēs runāsim abas kopā. Labi, tad es dodu pirmajai vārdu jums. Mr. Kreutzmann, Mrs. Rula, Mr. Trantafilidis, Professor Correa de Campos, Mr. Juvin, Mr. Meyer, and Mrs. Hanslick. Has everybody... Visi nosaukti, visi pieminēti, visi ieskaitīti Kuracas kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs, es eh, runāšu itāliski, eh, tā kā jūs, eh, jo tā ir man dzimtā valoda. Es vēlētos pateikties par jūsu idejām industriālās politikas sakarā, jo tas vēlreiz pierāda tikai to, ka, lai iz ķepurotos no krīzes, Eiropai ir nepieciešams stiprināt konkurētspēju. Mani patīk tas, ka jūs uzmanību vērsāt uz reāli ekonomiskiem aspektiem un ne tikai uz finanšu pasauli. Bet neaizmirsīsim vienu lietu. Mēs šobrīd eh, saskaramies ar arvien pieaugošu protekcionismu, un mans jautājums būtu sekojošs. Ko jūs konkrēti un praktiski gatavojaties darīt, lai apkarotu protekcionismu un lai veicinātu preču brīvu pārvietošanos iekšējā tirgū. Jūs pieminējāt rotaļlietu direktīvu, un ir tādas dalību valsts, kuras piemēro stingrākus drošības aspektus nekā noteikts Eiropas Savienībā. Un tātad šīs dalību valstis neakceptē konkrētus rotaļlietu veidus, un tas patiesībā ir pret Eiropas Savienības noteikumiem. Uh, Es esmu pati referente drošas pārtikas tiesību aktu sagatavošanā, un ar šo tiesību aktu mēs vēlamies redzēt godīgāku, sabalansētāku iekšējo tirgu. Un es organizēšu uzklausīšanu vai tādu neoficiālāku uzklausīšanu, kurā uzklausīsim visas iesaistītās puses, mēs runāsim arī par zīmoliem. Vai jūs eh, vēlētos kaut ko darīt vēl konkrēti un konstruktīvi strādājot pie patiesajās likumdošanas, lai runātu uzņēmums ar uzņēmumu līgumiem un netik daudz uzņēmums ar patērētāju? Mēs varam konst konstatēt, ka uh, dialogs ir iekļauts jūsu lēmumā priekšsēdētājs. Nākamā. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, komisāra kungs. Es jau iepriekš runāju, kad jūs vēl nebijāt ieradies, ka es eh, atvainojos, ka mēs esam e, tik maz pārstāvēti no mūsu grupas, jo mums ir grupas sēde Budapeštā. Es vakar vakarā atgriezos, bet man trūks, protams, grupas biedru. Bet vienkārši mums sociāldemokrātiem ir attaisnojoši iemesls, kāpēc mēs esam šodien tik maz pārstāvēti. Jūs eh, mums sniedzāt ļoti aptverošu pārskatu, un, protams, eh, tik īsā laikā es nevaru eh, pieminēt visas jūsu tēmas, tāpēc koncentrēšos uz trīs punktiem, kas gan nenozīmē, ka pārējie būtu sekundāri, bet vienkārši es nevaru paspēt par visu runāt. Pirmkārt, tā tad vispirms tā ievadam. Deregulācija. E, deregulētie finanšu tirgi mums skaidri un gaiši parādīja, ka e, tie var radīt katastrofu. Tas nozīmē, ka regulācija, regulēšana, nevis protekcionisms, e, regulēšana nodrošina godīgu konkurenci kopējā tirgū. Un mēs, protams, gribam, lai kopējā tirgū būtu ko godīga konkurence un tas palīdzētu arī patērētājiem. Es gribētu vienkārši pateikt konkrēti salikt šīs lietas pa plauktiņiem, lai mana grupa netiktu pārprasta. Man vēl jautājums par pakotni, eh, apvienojot tur tās daudzās dažādās jomas, ko jūs minējāt. Uh, Un tās ir ļoti dažādas jomas, kas tur tiek apvienotas. Jūs redzat, cik sarežģīta ir diskusija par patērētāju tiesību direktīvu, kur mēs apvienojam četras direktīvas. Kāds ir jūsu mērķis apvienojot visu to, ko jūs gribat nākamajā gadā apvienot? Jebkurā gadījumā nebūtu labi, ja tas būtu atkal uh, deregulācijas virzienā, uh, sakot, ka mēs jau visu tikai vienkāršojam. Uh, Vēl gribētu pajautāt, jūs pieminējāt atsevišķas jomas, eh, kur ir runa par direktīvām, kuras mēs tikai nesen grozījām, un dalību valstis tās tikai gatavojas piemērot. Eh, tāpēc mans jautājums ir, vai ir jēga tagad, kad mēs nezinām, kas no tā ir iznācis, atkal grozīt? Man liekas, ka tad eh, tiek uzņēmēji var apšaubīt politikas paļāvību līgumu. Tā kā tas būtu mans jautājums. Vēl viens otrais punkts - tirgus uzraudzība. E, kontrole tas ir ļoti nozīmīgs punkts mūsu grupas skatījumā. Man radās iespējas arī šodienas sēdē jūsos klausīt, klausoties, e, ka tirgus uzraudzība galvenokārt ir saistīta ar to, e, vērtējot, kas notiek, kad produkcija ir nonākusi tirgū un, un tā tad sliktos produktus saulaicīgi izņemt no tirgus. Bet mēs, sociāldemokrāti, ar tirgus kontroli saistām pasākumus, kuriem ir jāsākas daudz agrāk, piemēram, rūpējoties, ka sliktas rotaļlietas vispār tirgū nenonāk. Un tas nozīmē, ka mums ir jārūpējas par to, lai rotaļlietu direktīva tiktu adekvāti piemērota dalību valstīs, eh, kas eh, pats par sevi eh, vēl nav pietiekumi. Es gribētu vaicāt komisijai, vai tā nevēlētos pārdomāt savu pozīciju saistībā ar trešo rotaļlietu certifikāciju pirms ienākšanu tirginas tirgu. It īpaši ma, e, vismazākajiem bērniem, kur mēs pār Eh, nācām kompromisu, eh, eh, bet nesaņēmām parlamenta vairākumā un komisijas atbalstu. Pēdējie pētījumi dažādās Eiropas Savienotas dalību valstīs ir snieguši atziņas, ka joprojām tirgu nonāk daudzas bīstamās rotaļlietas. Mums ir jāķeras šai, pie šīs lietas risinājuma. Treškārt, C marķējums. Eh, tas ir saistīts būtībā arī ar manis piemēro, pieminētajām tēmām. Eh, jūs runājāt par informatīvo kampaņu. Es paskatījos, kāda tā ir man ir jāsaka, ka man ir tāda ne, ne, nepatīkama sajūta, jo informatīvā kampaņa rada iespaidu mūsu iedzīvotājiem, ka CE e, zīme ir kvalitātes zīme, bet tā jau tā nav. Tas ir vienkārši certifikācijas marķējums, ar kuru uzņēmumi Uh, apliecina uh, saskaņu atbilstību Eiropas tiesībām, bet tā jau nav kvalitātes zīme, kā GS zīme vai, vai F zīme Francijā. Uh, tas, te jau nav notikusi trešo kontrole un, un tā, tāpēc arī Eiropas komisijas darba programmā nekas par to netiek runāts. Tātad te netiek runāts par C marķējuma nākotni un netiek runāts par to, vai Eiropas Savienībā tas, šis marķējums nevarētu kļūt par kvalitātes zīmi, ko varētu salīdzināt ar Francijas F vai Vācijas GS lai mums būtu kaut kāda vienota kvalitātes e, sistēma. E, Eiropas līmenī pat labam mēs nevaram atteikties no nacionālajām kvalitātes zīmes, kamēr nav ieviesta Eiropas kvalitātes zīme. Tā kā jūs redzat, es esmu arī par saskaņošanu, nav tā, ka es vienmēr uzstātos pret saskaņošanu. Tie ir trīs punkti no manas puses, kurus es gribēju pieminēt. Par pārējiem mēs runāsim divpusēji vai kaut kad, jo es gribu dot vārdu arī citiem kolēģiem. Uh, much, Paldies, uh, Gepārd kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Divas lietas no manas puses. Jūs runājāt par konkurētspēju un pamatoti teicāt, ka Eiropas uzņēmumiem ir jābūt eh, gataviem konkurencei globalizētojas apstākļos. Šai konkurētspējai mm, ir jābūt ļoti uh, prioritārai. Mans jautājums ir par tā saucamo impact assessment, kur ir uh, vides aizsardzības punkti, sociālie standarti, tā tad ietekme, konkurētspējīga un ietekmes novērtējums, kā šīs tēmas varētu savietot un kāda būtu proporcionalitāte. Tas ir ļoti svarīgi. Jo mēs konstatējam, ka svinīgos apstākļos mēs uzstājamies un sakām, ka ir jābūt konkurētspējīgiem uzņēmumiem, bet uh, praktiskā dzīvē mēs radām birokrātiju un apgrūtinām MVU darbu. Un, protams, ka uh, īstenošanas gaitā mēs e, e, atkal un atkal konstatējam e, birokrātisko šķērš, šķēršļus, ja mēs runājam par rīču īstenošanu. Un te ir atkal dažāda situācija lielajiem un mazajiem uzņēmumiem par tirgus kontroli. Ir bezjēdzīgi katru dienu mēģināt kaut ko par jaunu regulēt, ja tas netiek, eh, nenotiek dzīvē. Eh, Vācijā mm, par uzraudzību pa daļai atbilst federālās zemes, eh, piemēram, un es informēju par aktuālo situāciju Vācijas ekonomikas ministriju. Uh, Un e, viņi teica, ka tirgus uzraudzība dažādās dalību valstīs notiek dažādi. Un, protams, ka tas ir saistīts arī ar darba, tam nolūk, norīkoto personālu. Vai cits piemērs - daudzas preces Eiropā nonāk caur Eiropas ostām. Ja šeit nebūs labas tirgus uzraudzības, tad preces nokļūs mūsu tirgos un pēc tam jau būs par vēlu, ņemot vērā preču apjomu, veikt eh, to kontroli. Un es vēl domāju par sadarbību imigrācijas kontekstā, Frontex eh, kontekstā. Varbūt, ka dalību valstis arī varētu sadarboties, zinot, ka, žene, eh, ka, ka Hamburgā un eh, citur no, ienāk daudzas preces, un varbūt mēs varētu uh, tirgus uzraudzības kontekstā šeit sadarboties, vai arī transatlantijas kontekstā, jo, piemēram, uh, Mm, no Amerikas mēs nesaņemam nevienu uh, neatkarīgu firmu certificētu produktu. Tas jau nav pieļaujams. Uh, tāpēc mums ir nepieciešams domāt, kādā veidā mēs transatlantiskajā kontekstā varētu uzraudzīt tirgu. Paldies! Okay, well, Paldies! Es arī gribētu atgādināt kolēģiem, ka nākamajā sanāksmē piedalīsies e, Tirdzniecības komisijas pārstāvs, un arī viņam varēs uzdot šos jautājumus. Mums e, sāk e, pietrūkt laika, varbūt jūs varētu izteikties īsāk. Es mēģināšu izteikties ļoti īsi, bet man ir četri punkti, un man neliekas, ka vēlu atnākušam kauli būtu pareizais princips. E, paldies par jūsu programmu, komisāra kungs. Jūs redzat un zināt, kā bijušais Eiropas deputāts ka it īpaši mums, eh, vāciešiem, tirgus uzraudzība ir ļoti svarīga tēma. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka Vācijā ik gadus ir daudz rakstīts par rotaļlietām un rotaļlietu drošību. Um, viens pētījums eh, konstatēja, ka 80% no rotaļlietām, kas tiek pārdotas, neatbilst direktīvām un nevar nonākt tirgu. Patērētāju tiesības aizsardzības organizācijas organizācija uzaicināja iegādāties tikai jauduma lēles, nevis pla, eh, plasmasas lēles, jo plasmasas lēles esot pārāk bīstamas. Uh, Un tagad jūs redzat, tāda ir situācija, rotaļlietu direktīva nav īstenota, e, tirgus uzraudzība ir svarīga, bet ir ļoti sarežģīta pateikt, kas, e, kur, kur ir problēma. Un e, mēs nevaram arī tā, visu atbildību uzvelt Eiropai. Es personīgi uzskatu, ka uh, smago metālu piemaisījumi un kancerogēnās vielas ir divi aspekti, kur robežām būtu jābūt vēl stingrākai. Man trūkst caurspīdīguma. Ja komisija saņem pētījumus no dažādiem institūtiem, arī parlamentam vajadzētu to uzzināt. Mums, piemēram, arī uh, rotaļlietu E, kontekstā mēs e, uz, uzaicinājām komisiju standartizācijas procesos nospraust uh, robežas, bet komisija šīs te robežas mums nav uh, pie, pie, piegādājusi ne, ne attiecībā uz troksni, ne uz citām lietām. Bet, protams, tirgus uzraudzība ir jākontrolē, protams, arī muita. Uh, Ir svarīgs jautājums, muitas kodeks mums ir, bet ir nepieciešams pietiekams personāla e, daudzums, lai organizētu kontroles. Šie ir punkti, kur mums ir jāsadarbojas, un mēs nerunājam par protekcionismu, bet ja jūs lasiet, ka 80% rotaļlietu nav atbilstīgas, arī jūs reaģētu. Par standartizāciju es lūdzu pieņemt mūsu priekšlikumu iesaistīt patērētāju aizsardzības biedrības, MVU un citas biedrības, bet, protams, mēs redzēsim, kāda būs jūsu sagatavotā pagotne. Par mazo biznesu es atbalstu eh, jūsu, eh, jūsu pozīciju, ka šis te mazā biznesa akts ir jāīsteno. No Un eh, varbūt, ka mums būtu svarīgi, lai KMU būtu atvieglota pieeja eh, sabiedriskajiem pasūtījumiem, un tāpat arī ego dokumenta filma eh, būtu svarīga MVU. Tad celtniecības projekti. Jūs pieminējāt mikro uzņēmumus. Es gribētu izklāstīt mūsu argumentāciju. Mikro uzņēmumi ir abās divās ražošanas ķēdes pusēs, ne tikai kā ražotāji, bet gan daudz vairāk kā Ehm, klienti, kuri iebūvē produkciju. Ja mēs aizsargāsim tikai ražotājus, mēs apdraudēsim mikro uzņēmumus, kuri strādā otrā pusē. Ir nepieciešams kompromiss. Paldies! Es eh, teiktu, ka e-piegāde ir eh, Bārņēka un atbildība, bet eh, arī varbūt Tajānī kungs par to kaut ko pateiks. Uh, Nākamais runātājs lūdzu. Ļoti īss komentārs priekšsēdētāji, kungs. Es gribētu pateikties eh, komisāru kungam, kurš minēja vairākus pasākumus, ko viņš gribētu ieviest nākotnē. Viņš runāja par tirgus uzraudzību un standartizāciju, kas ir svarīga patērētāju aizsardzībai. Uh, un tas interesē manu grupu, tāpat arī kā mazo un vidēju uzņēmumu finansēšanu un inovācijas. Tie visi ir ļoti svarīgi jautājumi. Protams, es apzinos to faktu, ka mēs tikai redzēsim eh, rezultātus eh, krīzes beigās. Paldies! Eh, tagad profesors Kredi Kampos un tad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 Es nesapratu, ko jūs teicāt. Es domāju, kā man devāt vārdu, bet eh, es eh, priecājos redzēt komisāru kungu šajā eh, sanāksmē un es novēlu viņam daudz enerģijas, jo tā būs vajadzīga, lai visus šos projektus ieviestu. Tātad eh, runājot par šo kavēto maksājumu direktīvu, kas apskatīs darījums starp uzņēmumiem, es gribētu jautāt, vai jūs redzat iespēju pārliecināties, eh, lai dalību valstīm šīs direktīvas ieviešana neprasa divus gadus, jo uzņēmumiem šī direktīva ir vajadzīga īpaši tagad eh, krīzes laikā. Tātad vai jūs redzat iespēju, ka šī direktīva dalībvalstīs tiktu ieviesta ātrāk nekā divu gadu laikā? Un vēl viens jautājums es gribētu jautāt. Vai jūs varētu pastāstīt mums vairāk par transportlīdzekļu reģistrāciju, kas jau ir reģistrēti citā dalību valstī, kas šeit ir paredzēts. Tas varētu būt ļoti eh, svarīgi pilsoņiem, kas izmanto iespēju eh, ceļot un strādāt citā dalību valstī nekā dzīvo un es atvainojos vēlreiz par pārpratumu sākumā. Uh, jā, es pietiekami skaidri nepateicu uh, Koreli Kampas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies uh, par uzstāšanos. Uh, Uh, Komisārkungs, jūs norādījāt vairākus jautājumus, kas varētu būt interesanti mums, bet mēs arī uh, dzirdējām, kā jūs atbildat ne tikai par iekšējo tirgu. Tātad mēs jautājam, uh, Tātad mēs uzdodam jums jautājumus, bet eh, skaidrības dēļ es eh, gribētu teikt, ka mums eh, arī interesē jūsu priekšpieja preču un pakalpojumu standartizācijā, kas ir ļoti svarīga. Par Krievijas federācijas interesi bija ļoti labs arguments, un es arī gribētu teikt, ka mēs varam piekrist ļoti daudz kam no tā, ko jūs teicāt par inovāciju finansēšanu, par iekšējo tirgu un riski kapitālu. Tas arī bija labs priekšlikums. Tomēr mēs gribētu zināt, kā tas tiks īstenots. Arī komisijas vicepriekšsēdētājs paskaidro, uh, politiku nākamajam gadam, tad man ir vairāki jautājumi. Es biju vīlies lasot par iekšējā tirgus pasākumiem, jo e, tur, e, jā, es zinu, jūs teiksiet, ka jūs nesat iekšējā tirgus komisārs, bet e, būtu komisijai būtu jāņem vērā eh, mūsu nostāja. Mēs eh, redzam, ka eh, Monti priekšlikumi zaudē sākotnējo jēgu. Mēs redzam, ka šīs Monti iniciatīvas tiek samazināts līdz sešu pasākumu sarakstam par uh, vienoto tirgu, un tas ir e, tālu prom no tā, kas mums ir, jā, kas mums ir vajadzīgs vienotā tirgus e, līkumā. Vai jūs varētu komentēt? Paldies. E, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāra kungs vakar Tātad kādā sarunā man eh, es dzirdēju tādu it kā eh, joku, lai gan tas bija domāts ļoti nopietni. Tātad runa bija par šķiltavu ražotāju. Viņi ražo šķiltavas Eiropā un tās eh, pārdod. Uh, un 70% no šķiltām, kas ir pār, tiek pārdotas Eiropā, tiek importētas no Ķīnas. Un jūs minējāt šos standartus, uz kur attiecas arī uz šķiltavām, un standarti ir veidoti tā, lai uh, tā kā 70% eh, vai pat 76% no šiem importētajiem produktiem neatbilst eh, standartam. Un ir arī ekonomiska iedarbība, jo Pirms desmit gadiem mums bija visas vietējās šķiltāls, bet tagad tikai 30% no šķiltām tiek ražotas Eiropā. No tām šķiltām, kas ir mūsu tirgu. Tā tad jautājums, šie standarti ir, bet vai tie tiek ievēroti? Uh, Un ja tie netiek ievēroti, tad ir jautājums, kā tad dalību valstis nodrošina šo standartu ieviešanu. Acīm redzot, viņi pārāk nerūpēs par standartu ieviešanu. Kāda dalību valsts iestādes runāja par Nīderlandes iestādi Rotterdams ostā? Viņi atļauj ieiet Eiropas tirgu precēm, kas neatbilst Eiropas noteikumiem. Un eh, tas ir paradoks, ka Eiropas uzņēmumi iegūst tirgus daļu eh, citās pasaules valstīs, kur pastāv tādi paši standarti. Tātad jums eh, taisnība, komisārkungs, standarti ir ļoti svarīgi un mēs uzticamies eh, jums. Eh, tomēr ir arī jānodrošina, lai dalība valstis pienācīgi ievieš šos standartus. Paldies! Jā, es domāju, ka ne tikai ar šķiltavām ir šāda situācija. Tātad Es e, ceturtdien 18. E, mums būs vēl iespējas uzdot jautājumus e, komisijas pateikt. Paldies! Eh, es varu kolēģis principā atbalstīt, eh, ierobežošos ar MVU un celtniecības produkciju. Komisāra kungs, es arī atbalstu jūsu viedokli, jo patiešām ir tā, ka ir miljoniem MVU, eh, kuri nodrošina vislielākos daļu darba vietu un apmācību vietu. Un tāpēc arī ir svarīgi radīt šiem uzņēmumiem e, paaugstinātu pieeju riska kapitālam. Tas ir svarīgi arī e, kopienas marķējuma kontekstā. Alicante bija ļoti veiksmīga tieši ar šo te marķējumu. E, tagad par celtniecības produktiem jūs runājāt par izņēmumiem mikro uzņēmumiem tātad atvieglojumi reģistrācijā un tā tālāk. Mēs par to vēl e, daudz diskutējam. Es e, esmu, protams, par to, lai būtu daudz brīvības un maz birokrātijas. Bet atbalsta jomā Vācijām ir būtiski Eh, bija jā, jā, jāpieņem būtiski ierobežojumi, lai novērstu to, eh, ka mikro uzņēmumu institūcija eh, tiktu izmantota. Un te mums ir jāuzlabo mūsu darbs. Esmu runājis ar citiem kolēģiem un sagatavojis iesniegumu svītrot šo izņēmumu, lai gan es esmu gatavs arī uz kompromisiem, tāpat kā mani kolēģi, tikai kādiem kompromisiem. Jūs pieminējāt to, ka varbūt vajadzētu uzlabot definīciju. Šīs te, šie te Vācijas ierobežojumi, un, um, nu, mēs viņus nostā, nos, nosūtījām komisijai. Mēs nevaram aprobežoties ar uzņēmumi līdz deviņiem vai desmit darbiniekiem vai līdz apgro, apgrozījums līdz diviem miljoniem. Mums ir jāparāda, ka tiem ir jābūt mikro uzņēmumiem jau savā rašanās fāzē, nevis jābūt kaut kādiem atšķel, atšķeltām vienībām no lieliem uzņēmumiem, lai izmantotu izdevīgo situāciju. Mums par šīm tēmām vēl ir jārunā, jādiskutē un jāvienojas par kompromisu. Kamēr to nebūsim atraduši, tikmēr es noraidīšu. Paldies! So, well, thank you very much. Paldies, godātie kolēģi, par ļoti plašu no dažādiem viedokļiem skatījumu uz šo programmu. Vēlētos uzteikt Jānī kungu un eh, vēlētos pateikties par mūsu sadarbību un izteikt cerību, ka mēs sadarbosimies arī turpmāk. Es zinu, ka Tajānī kungam ir jāsteidzas prom, un tomēr varbūt eh, mēģiniet atbildēt pēc iespējas uz vairāk izteiktajiem komentāriem. Paldies! Es eh, atbildēšu tiešām pavisam īsi. Uh, Pirmā problēma, ar ko mēs saskārāmies šajās debatēs, ir tirgus uzraudzība. Ļoti daudz, ja pat ne visi no deputātiem runāja tieši par tirgus uzraudzību, un, protams, ka komisija arī ļoti uzmanīgi raugās uz jaunākajām attīstības tendencēm šajā jomā. Es tiešām ceru, ka mēs varēsim atrisināt problēmu ar protekcionismu un piespiedīsim visus tirgus dalībniekus ievērot noteikumus. Protams, ka noteikumi ir izstrādāti tāpēc, lai aizsargātu iekšējo tirgu un aizsargātu tās dalībniekus. Nekad nebūs tādi noteikumi, kuri aizsargās dalību valstis. Atcerēsimies arī to, ka dalību valstu noteikumiem ir jāstiek saskaņotiem ar Eiropas noteikumiem, un gala beigās tas viss nāk par labu iedzīvotāju aizsardzībai. Taču noteikumi un regulējums nedrīkst būt tirgu ierobežojuši, tie, ierobežojoši. Tieši otrādi mums ir jāstrādā, lai tirgus ar vien paplašinātos un atvērtos. Un, ja noteikumi netiek izpildīti, tad mēs piemērojam sankcijas. Jā, protams, vienmēr ir jāizmanto veselais saprāts un jāraugās, lai noteikumi nāktu par labu iedzīvotājiem. Šeit varētos atbildēt Bogē kungam tātad labāki noteikumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka noteikumi nekādā gadījumā nedrīkst tikt uzskatīti par dogmām. Mums ir pēc iespējas skaidrāk jāpasaka tiem, kuri piemēro noteikums, ka noteikumi ir jāizmanto inteliģenti. Pie tam inteliģenti tādā veidā, ka noteikumiem ir jātiek vienādi piemērotiem visās dalību valstīs, un, ja noteikumi vienādi darboties nespēja, tad tie ir drusku jāpagroza. Uh, Krosman kungs runāja par konkurētspēju. Arī tas ir saistīts ar labākiem noteikumiem. Jaunās eh, rūpniecības politikas izstrādāšanā mēs esam runājuši par tā saucamo konkurētspējas testu. Un visi priekšlikumi, kurus esam apkopojuši gan no parlamenta, gan no padomas, Visi tie runā par sava veida konkurētspējas pārbaudi pirms šie noteikumi sāk darboties reālajā dzīvē. Tātad mēs runājam par tā saucamo ex ante pārbaudi, bet mums ir jārunā arī ex post kontroli. Tātad eh, jautājums ir par, piemēram, ja kāds likumdošanas tiesību akts tiek izstrādāts jomā, kur jau ir atregulēta, tad tiešām būtu jāpārbauda, vai tas kaut ko sniegs. Tomēr likumdošanas kopumam, protams, ir jāņem vērā mūsu centienu konkurētspējas uzlabošanā. Tā saucamā ex ante kontrole ir jau pastāvošo tiesību aktu pārbaude. Vēl bez tam mēs vēlamies izveidot tā saucamo konkurētspējas testu, un pirms mēs slēdzam jau kādus starptautiskus līgumus, mums ir jābūt pilnīgai pārliecībai par to, ka tas nāks par labu, katrā ziņā tas nekaitēs mūsu uzņēmumu konkurētspējai. Komisija katru gadu sagatavo paziņojumu padomēji, kurā runa iet par dažādu nozaru konkurētspēju Eiropas Savienībā un arī dalību valstu konkurētspēju. Komisija ir pārliecināta, ka, ja mēs vēlamies izķeproties no krīzes, tad mums ir jāatmaksā parādi un jāsamazina tie, bet, protams, ka ir jāstrādā arī pie konkurētspējas palielināšanas, un tas nozīmē sakārtot iekšējo tirgu. Uh, Iekšā tirgus un vispār tirgus uzraudzība ir ārkārtīgi plašs jēdziens. Tas sevi ietver tirgu, tirgus dalībniekus, dalību valstis. Es e, neesmu izvēlējies atteikties no mana priekšgājēja Ferhoigena kunga teikto, kurš uzsāka šo kampaņu. Vēlētos pateikties Gebhardas kundzei par to, ka jā, mēs visi kā nedaudz šaubāmies par iekšējo tirgu, jo mēs vēlamies izveidot iekšējo tirgu kā kvalitatīvu preču kopumu, ne tikai vārda pēc. Es jau savos ievadvārdos teicu, un tā būs arī atbilde vienam no jūsu kolēģiem, uh, Tātad eh, viens no kolēģiem runāja par šo CE marķējumu. Varbūt, ka ilgākīgā, ilgākā laika periodā mēs varētu runāt par savu veidu kvalitātes zīmogu, bet eh, redzēsim, cik plašā mērā tiks izmantot šis CE marķējums. Katrā ziņā šā marķējuma piemērošanai ir jābūt adekvātai, un šis marķējums nedrīkst konkurēt ar jau dalību valstu izmantotajiem kvalitātes apzīmējumiem. Varbūt, ka mums vajadzētu harmonizēt šos kvalitātes marķējumus, bet vienlaicīgi vēlētos uzsvērt, ka jā, mums CE marķējums ir jāizmanto pareizi un adekvāti. Ja tā nenotiks, tad eh, mēs eh, neko ar to nepanāksim, jo nedrīkst būt tā, ka ražojumi, kas Eiropā tiek importēti, uz tiem ir CE marķējums. Tādējādi, tādējādi jau mēs um, nevaram saglabāt Eiropas Savienības standartus. Mēs turpināsim mūsu kampaņu. Un tomēr mums e, vajadzētu izveidot kvalitātes marķējumu ne tikai certifikāciju. Protams, ka mēs jau esam uzsākuši sākotnējo darbu un varbūt, ka mēs vēlētos papildināt un paplašināt tirgus uzraudzību, un vairāk deputāti par to jau arī runāja. Jebkurā gadījumā es tam pievērsīšu uzmanību. Patiesībā tas ir jautājums par uzsvariem. Eiropas komisija, protams, izpildīs subsidiaritātes principus un eh, ja Eiropas Savienībā mums nav uz robežām nostādīt policijas posteņi, mēs esam gatavi nāk klajā ar adekvātiem likumdošanas aktiem, un mēs esam gatavi uz uzraudzītu, vai dalību valsts tos īsteno. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienības tirgus uzraudzības pasākumi tiktu adekvāti īstenoti. Dažos gadījumos tā nenotiek, un mēs vēlamies uzsvērt, visa komisija strādās pie tā, lai nodrošinātu to, ka dalību valstis mums sniedz nepieciešamo informāciju par tirgiem, jo tādējādi šis CE marķējums varētu tikt adekvāti piemērots. Īpaši tas attiecās, piemēram, uz rotaļlietām. Un e, bieži vien šis marķējums ir uz precēm, kas Eiropā tiek ievests. Piemēram, Itālijā daudzi no rotaļlietu sastāvdaļu gabaliņiem tiek eh, ievesti no Ķīnas, un tur jau, protams, eh, kopienas nosacījumi un prasības netiek izpildīti. Tātad eh, mums ir jānodrošina ciešākas pārbaudas un kontrolas. Īpaši tas attiecās uz jūras un gaisa ostām, tātad uz ostām un lidostām. Mums būs jāpaplašina policijas pārbaudas pilnīgi visos tā saucamajos ieejas vārtos Eiropā. Rotaļlietas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, bet eh, tātad mums ir rotaļlietu direktīva, mums ir izstrādāti noteikumi, un šobrīd mēs mēģinām pārskatīt, mēs mēģinām apvienot un izskatīt visu dalību valstu likumdošanu. Un eh, jau iepriekš parlamentu uzklausīšanā esmu teicis, ka komisijas darba grupas šobrīd piestrādā pie dažādām ķimikālijām, pie dažādiem savienojumiem un arī citām vielām, un komisijas darba grupa izvērtē šīs ķimikālijas, tās tiek kategorizētas un klasificētas, un eh, viss tiks izvērtēts mērtiecīgi, lai sagatavotu pilnīgi ticamu un adekvātu to ražojumu sar sarakstu, uh, kuri šobrīd ir rotaļlietās. Tad šis saraksts tiks prezentēts Eiropas parlamentam, un mēs kopīgi izstrādāsim rekomendācijas, ko darīt ar šīm ķimikālijām, kas šobrīd ir rotaļlietās. Tagad pāriešu uz franču valodu. Mums ir 2008. gadā eh, noteikums un, piemēram, ir saraksts, kurā ir, uz, kurā ir minēti pilnīgi visi tie elementi, kur šobrīd ir slikta veselībai. Tas attiecās arī uz tiem ražojumiem, kas Eiropas Savienībā tiek ievesti. Dalība valsts jau ir snieguši savu atbildi Eiropas Savienības komisijas idejai, ir izstrādātas e, dalību valstu uzraudzības programmas un izveidotas tā saucamās robežu kontrolas vienības. Protams, ka mums ir jāsadarbojās arī ar trešajām valstīm, īpaši Kanādu, ASV, Japānu un Ķīnu, jo šeit tika pieminētas arī šķiltavas un eh, arī to sastāvdaļas un pat eh, pilns eh, gatavais ražojums ierodas Eiropas Savienībā no citām valstīm. Runājot par MVU, par to pieeju valsts iepirkuma procesam, protams, ka šim procesam ir jābūt pārskatāmākam un MVU ir jābūt pieejamiem šiem valsts iepirkumiem. Tas ir svarīgi. Uh, Taču runājot vispār ekonomiskos terminos, mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas ekonomiskās izaugsmas un iekšējā tirgus pamatu pamats. Tāpēc mums ir jāaptur darba vietu zuduma plūsma, mums ir jānodrošina nodarbinātība un mums ir jāveicina pārstruktūrēšana. Tātad eh, mums ir jāveicina arī konkurētspēja. Daudzas lielās darba vietas ir atlaidušas darbiniekus, tāpēc mums vajadzētu varbūt atbalstīt MVU nišu, lai tieši šī, šī uzņēmuma radītu jaunās darba vietas, jo tie ir galvenie jaunu darba vietu radītāji. Ir svarīgi runāt arī par sociālo politiku, nedrīkstam novērtēt to par zēmu. Tirgus, tirgus kā tāds ir sociālās un ekonomiskās politikas instruments, ne mērķis. Un, ja mēs vēlamies iestāties par mūsu iedzīvotāju tiesībām, tad mums šis instruments ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk, un tas nozīmē priekšroku dot MVU. Runājot par pārtiks nozari un pārtiks drošību. Uh, Mēs esam izveidojuši augsta līmeņa darba grupu. Pirmā tikšanās, pirmās, pirmais seminārs bija otrdien. Šajā darba grupā mēs esam uzaicinājuši dažādu spēlētāju pārstāvi dalību. Ir patērētāji, ir pārtiks ražotāji, ir organizācija pārstāvi, kas iestājas par dzīvnieku labturību. Uh, Mēs runājam par visu pārtikas ražošanas ķēdītas posmu pārstāvi piedalīšanos šajā darba grupā. Mēs e, mēģinam izvairītos no situācijas, kurā pie viena galda tiek bezmaz pretnostatīts zemnieks un pārtiks industrija. Mums ir jāmēģina savērpt kopā pilnīgi visi, kas e, nodrošina drošas un nekaitīgas pārtiks parādīšanos uz mūsu galda. Jā, es eh, varbūt eh, esmu runājis pārāk ilgi, un mēs tiešām esam jau pusstundu par ilgu runājuši, un tomēr runājot par mazumtirdzniecību, pārtiks ražumtirdzniecību, es eh, pavisam drīz sagatavošu dokumentu. Protams, mums ir nepieciešams izstrādāt jaunas tiesību aktus šajā jomā. Uh, bet mums ir jāmēģina nodrošināt to, lai jaunie tiesību akti atspoguļotu tirgus vajadzības un jaunu tiesību aktu sagatavošanā mums ir jāiesaista visas iesaistītās puses. Barņē kungs jau pieminēja, ka tirgus uzraudzība ir ārkārtīgi svarīga, un um, jaunas likumdošanas izveidē tiešām ir svarīgi iesaistīt pilnīgi visus. Burtiski nākamā gada gaitā mēs izvērtēsim situāciju un vēlos jums garantēt, ka mēs nāksim klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem, lai atrisinātu tās grūtības, kuras šobrīd ir tirgū pārtikas ražošanas ķēdītē. Problēmas ir jāatrisina, un mēs to darīsim. Runājot par citiem likumdošanas aktiem, par direktīvām, 11. gada beigās mēs nāksim klajā ar situācijas novērtēšanu, un tad es jums spēšu dot niansētāku atbildi, jo darbs patreiz notiek. Vēl bez tam mēs sagatavosim arī tiesību, sārgu, tie, tiesību aktu priekšlikumu, kureda Kampus kungam vēlētos atbildēt. Tātad līdz šim brīdim mēs esam veikuši tādus kā pagaidu pasākumus iekšējā tirgus sakārtošanai. Es nedomāju, ka Mario Monti iniciatīva ir zaudējusi savu cīņu. Jā, tā ir ārkārtīgi ambicioza, un tomēr debats turpinās, un likums jau ir konsolidācija un kompromiss. Mēs turpināsim politiski dizainēt likumdošanas aktus, un parlaments tajā ir cieši iesaistīts. Es vienmēr esmu priecīgs dzirdēt jūs teikto, un eh, vēl vēlētos uzteikt, ka Barņē kungs par šo darbu atbild komisijā. Es atbildu par eh, uzņēmēju darbības komisāru, bet, protams, ar iekšējo tirgu komisāru mēs sadarbojamies ārkārtīgi cieši un varat būt pārliecināti, ka viņš uzklausīs tieši tādā pašā mērā kā es jūs teikto. Un mēs cieši sadarbosimies ar jums, vienmēr esam to darījuši. Runājot par celtniecības materiālu tirgu, bija vairāk deputāti, kur to pieminēja, bet eh, patiesībā jau savā ievadrunā skaidri izteica komisijas nostāju šajā aspektā. Mums ir jāroda kompromiss. Tikai tad mēs varēsim atrisināt mikro uzņēmumu situāciju, un komisija šobrīd ar nepacietību gaida parlamenta atbildi un parlamenta viedokļu šajā jautājumā. Patiesībā jums varbūt tas liksies dīvaini, un tomēr es esmu gatavs ar jums sadarboties un daru to ar prieku, uzsveru ar prieku, sadarboties, izveidot labāku likumdošanas kopumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mums ir jāuzlabo Eiropas ekonomika, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs sadarbojamies. Jūs varat ar mani rēķināties. Es tiešām esmu priecīgs dalīties viedoklī ar jums, priecīgs pateikt, ko esam darījuši. Mēs esam ārkārtīgi daudz runājuši par maksājumiem, jo, protams, ka MBU tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ir dalība valsts, kurās jau ir izveidota likumdošana šajā sakarā. Ja tiešām tā ir likumdošana, kuru sagatavoja Eiropas komisija. Šobrīd mums ir nepieciešams politisks risināj, risinājums. Ar tehniskiem risinājumiem mēs tālu vairs netiksim. Mums ir nepieciešams eh, raudzīties mazliet ārpus divu gadu laika termiņiem. Es zinu, ka sabiedriskā valsts eh, deficīts ir milzīgs un šā iemesla dēļ ir dalība valsts, kas to mēģina atlikt pēc iespē, uz pēc iespējas ilgāku laiku, un tomēr mums ir jāmēģina rast izēju no šīs ekonomiskās krīzes. Mēs nevaram tikai visu laiku apcirpt publiskās izmaksas, mums ir jāmēģina rast konstruktīvs un produktīvs ceļš uz ekonomisko izaugsmi. Mums ir jāmēģina uzlabot arī rūpniecības situācija, loģistika. Es tiešām ticu iekšējam tirgum un es tiešām ticu Eiropas struktūrai. Es ticu tam, ka turmākajos gados mūsu iedzīvotāji dzīvos labāku dzīvi. Uh, es gribētu pateikties uh, komisāru kungam uh, kolēģu vārdā gan par jūsu visaptverošo uzstāšanos, gan arī par daudzām detalizētām atbildēm. Un, kā es teicu, ievadā mēs atzinīgi vērtējam sadarbību ar jums. Un es domāju, ka nākamajā ciklā mēs strādāsim vairāk pie likumdošanas, un mēs arī ceram uz sadarbību ar jums un jūsu dienestu. Bet eh, jūsu darbs ir eh, arī acīm redzams, tātad paldies eh, par to, ka jūs veltījāt mums tik daudz laika, un paldies par praktisko diskusiju. Arī paldies par kolēģiem, īpaši Geipkārdas kundzei un Kampas kungam, kas eh, piedalījās eh, šajā diskusijā. Dāmas un kungi, eh, līdz ar to mēs esam beiguši savus sanāksmi šodien. Mēs tiksimies atkal pirmdien Strasbūrā, lai balsotu par direktīvu. Un arī Nākamā sanāksme Briselē notiks 29. novembrī 15. un eh, Degulta kungs piedalīsies eh, šajā sanāksmē un tur arī būs eh, runa par tīrdzniecības jautājumiem. Ar to arī sanāksim beidzam.